Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Es eh, zinu, ka jūs esat eh, ļoti agri ieradušies, tāpēc liels paldies eh, par jūsu entuziasmu. Vai mēs varam pieņemt darba kārtības plānu? Izskatās, ka tev ir divas izmaiņas, Wi-Fi, refit un trialoga iznākuma mm, šie ziņojumi starp administratīvajām uh, iestādēm par muitas un kultūras mm, regulējumu piemērošanu. Tātad balsojums par šiem diviem punktiem, 5 un 6 punktu, ir pārcelts uz nākamo reizi. Un līdz ar to tie punkti, kas sako pēc tam, tiek pārcelti uz augšu. Un es uh, esmu arī informējis par to iesaistītās personas. Tā atgādināšu, ka šī sanāksme tiek translēta internetā. Es pagājušā vakarā saņēmu e-pastu, jūs varat savu elektronisko parakstu uzlikt uz dokumenta, varat iesūtīt vēl jau vairāk mm, šo grozījumu, pēc iespējas kvalitatīvāku cerams, mm, bet, nu, šobrīd izmēģinām šo elektronisko e, pārakstu, cerams, tas būs liederīgi. Mums ir jauni sekretariāta locekļi, Pīters Čāls, viņš šorīt nav sanāksmē, bet viņš ir atgriezies e, padomē un ļoti liederīgi arī eh, noskaidrot, ko viņš ir eh, padomē iemācījies, un arī Čavāki, jaunais administrators. Un mēs priecājamies, ka um, esat eh, klāt un palīdzat mums ar administrāciju un Džonai Epapai. Uh, atvadāmies, viņa dodas uz EPRS, priecājos, ka EPRS rindas kuplinās un ka mums ir ciešākas attiecības ar šo, ar šo grupu. Un tagad ir jautājums arī par šo mm, trialogu, par jaunāko informāciju. Birgita, vai tu varētu sniegt pārskatu par pagājušā vakara trialogu? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir hatten gestern Abend den ersten. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vakardien bija trialogs par um, pakašu ceļojumu direktīvu. Tas bija ļoti konstruktīvs dialogs, kas norisinājās ļoti patīkamā atmosfērā. Un ir tādi jautājumi, kuros mūsu viedokļi ir ļoti atšķirīgi, runājot par piemērošanas jomu, par to, kā šie ceļojumi tiek definēti. Un padome teica, ka tiks izšķirtas divas ceļojumu kategorijas. Tā tad nu, ceļojumu tāds. Uh, tādi īpaši ceļojuma veidi un vēl uh, eh, ceļojumi, kuros viss ir iekļauts, tātad Uh, all-in ceļojumi. Un jāsaka, ka īstenībā uh, šeit netiek paredzēta pietiekams atbildības uzņemšana, uh, uzņemšanās no ceļojuma aģentūra puses, un ir arī šie kompleksie ceļojumi, kur, kurus jūs varat, piemēram, rezervēt internetā. Mēs esam um, ļoti pietuvinājušies komisijas pozīcijai. Uh, bet padomēji tas šķiet pārāk sarežģīti. Ir tādas visai nopietnas problēmas, proti, ja mēs runājam par um, pases datu maiņu vai vārda maiņu šajā mm, ceļojuma dokumentā, tas attieksies uz jauno pielietojumu, neatieksies uz jauno pielietojumu jomu, un līdz ar to daļa no direktīvas vispār nebūs jēgpilna. Mēs lūdzām, lai komisija to pārbauda, un ja mēs runājam par to, ka patērētājiem uh, ir jābūt iespējai uz kompensāciju uh, Eh, un arī jābūt aizsargātam tādā gadījumā, ja, piemēram, eh, ceļojumu, ceļojumu uzņēmums bankrotē vai kļūst maksāt nespējīgs, ir jābūt arī patērētāja aizsardzībai tādos gadījumos. Priekšādātais kundze, es domāju, visus šos jautājumus ir iespējams atrisināt. Un, ja mēs runājam par moderno tehnoloģiju izmantošanu, piemēram, ceļojuma rezervēšanu internetā, tad ir jāpiedāvā mūsu patērētājiem pietiekam augsts aizsardzības līmenis. 5. martā paredzēts nākamais trialogs. Šo piekdienu būs tehniskas dabas sanāksme. Tad ir Strasbūra un Tirkīza nedēļa. Man šķiet, ka mums tur nav pārāk daudz laika. Uh, Mums eh, martā tad būs eh, jāiet atkal uz nākamo trilogu, un padomas mandāts nav pietiekams, bet mums ir jāstrādā ļoti, ļoti rūpīgi, lai mēs varētu mm, pietiekami ātri visu izdarīt. Nu, mai, maijā jau padomu gribēja noslēgt šo jautājumu, bet es nezinu, vai mēs to varētu panākt. Paldies! Paldies, un re, referents vakardien lieliski skaidroja parlamenta nostāju, un mēs vēlējāmies pār, pārliecināties par to, ka šī pakotne digitālajā ērā darbojas. Un kāpēc beigās nav kādi iztrūkumi, kad uh, tirgus eh, attīstītos un mainītos. Nākamie trialogi būs arī šeit parlamentā. Un es nu pat saņēmu informāciju, ka šodien nav pieejams tulkojums maltiešu valodā, tā kā eh, tulki ir saslimuši. Mm, jūs varat izteikties maltiešu valodā, bet eh, nevarēsiet dzirdēt tulkojumu maltiski. Nākamais darba kārtības punkts ir ieteikumi no Lib Eiropas komisijai un padomēji par transatlantisko tirniecības un ieguldījumu partnerību tētipa. Un bez liekas kavēšanās došu vārdu, bet vēl ir 24. februārī paredzēta uzklausīšana par iekšējā tirgus iespējām un izaicinājumiem TTIP. 10.30 līdz 12.30 ir šis eh, uzklausīšanas laiks, būs divas galvenās jomas, kompetences, kas tiks eh, skārtas Nu, un par kurām mēs esam arī izstrādājuši priekšlikumus. Es esmu pārliecināta, ka referents paskaidros vairāk, bet eh, mums noteikti vajadzētu būt vairāk publisko diskusiju par šo tēmatu. Dodu vārdu uzreiz arī uh, referentei. With... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirms pievērsties uh, priekšlikuma saturam, pateikšu uzreiz jau pašā sākumā, ka uh, kofora piedāvātājs grafiks man īsti nav paprātam, un uh, mums nav atvēlēts pietiekam daudz laika, lai pārdomātu savus prioritātes. Es lūdzu, lai INTA komiteja savu ziņojumu tomēr pieņemt vēlāk, lai mums būtu mm, pašiem vairāk laika, bet viņi man nepiekrīt, tādēļ es atvainojos, ka viss ir jādara pa galvu, pa kaklu, bet nu tas tā nav mūsu vaina. koordinatoriem un ēnu referentiem es ievērotu, ieteiktu TTIP iekļaut eh, mūsu komitejas darba kārtībā arī pēc tam, kad būs pieņemts atzinums. Un ir jāturpina, lai arī komisijas pārstāvi ierodas gan komitejā, gan darba grupā, lai mēs varētu runāt par TTIP. Jau šorīt mums bija pirmās debatas ar galveno sarunvedēju un ēnu referentiem. Nu, es neredzu nekādu iemeslu, kādēļ mēs nevarētu vienmēr tikties komitejā līdz uh, balsošanai par TTIP un uh, ratifikācijai. Es ceru, ka izdosies uh, organizēt pēc iespējas vairāk ēnu referentu tikšanos un ceru, ka tās būs auglīgas. Ja mēs runājam par mūsu ikdienas darbu, gribēju kolēģiem atgādināt, ka visiem kolēģiem tagad ir piekļuve nekonsolidētajiem eh, tekstiem, dokumentiem, par ko esam vienojušies, tie ir pieejami eh, bibliotekas lasītavā un. <clears throat> Un visiem arī pat um, sabiedrībai piekļūtiem par paša atzinuma dabu. Es domāju, vairums kolēģu man piekritīs, ka uh, atzinumam ir jābalstās uz tām kompetencijām, kas ir mūsu komitejas pārziņā. Tādēļ es esmu ņēmusi vērā INTA, eh, stru, INTA ziņojumu struktūru un uzsvēru uz tos akcentus, kas ir īpaši svarīgi mūsu komitejai. Ja runājam par TTIP, eh, tā centrā ir vienotais tirgus un īstenībā vienojoties par šo līgumu, mūsu komitejas uh, jomu tas uh, skars visvairāk. Uh, sarunu vedējs šorīt teica, ka galvenie akcenti, elementi šajā līgumā - brīva preču kapitāla pārvietošanās, brīva mm, pakalpojums sniegšana, publiskais iepirkums, regulējums. Visi šie jautājumi, visi šie elementi ir tiešām mūsu komitejas kompetencē un tie arī attiecas uz TTIP. Tādēļ mūsu komitejai ir jāspēlē pat tiešām ļoti pārliecinoša loma TTIP kontekstā. Es uzskatu, ja TTIP pat tiešām uh, kalpos savam mērķim, tas radīs jaunas darba vietas Eiropas Savienībā, tas Eiropas standartus pārveidos par globāliem standartiem un uh, nesīs uh, jebkādus iedomājumos ekonomiskos ieguvumus. Mums arī ir uh, varbūt jāatjauno, jāpaceļ jaunā līmenī mūsu transatlantiskās attiecības, un šī ir lieliski iespēja to darīt. Priekšsēdētais kundze, es, protams, saprotu, ka kolēģiem būs grozījumi, es ar nepacietību tos gaidu, lai mm, izveidot mūsu dokumentu versiju vēl labāku un pārliecināšāku. Paldies! Paldies! Jā, es, protams, saprotu, ka raksta zīmju skaits ir ierobežots šajā atzinumā, nu, un tādēļ jūsu darbs arī nebija no vieglākajiem. Švaba kungs lūdzu, paldies priekšsēdētāji, kolēģe. Paldies Šarantovs kundzei par šo izcilo atzinumu uzmetumu. Domāju, ka pateicoties tam mēs varēsim arī uh, iesaistīties ļoti auglīgās diskusijās, un man ir godīgi jāsaka, es īsti nezinu, kādu grozījumu varētu šo tekstu vēl vairāk uzlabot. Man tas šķiet jau ļoti labi pārdomāts un izdevies. Bet, protams, jāsaka, ka ne visi temati, ne visi jautājumi, kas ir tiešā veidā saistīti ar šo līgumu, ir atrodami arī uh, šajā atzinumā. Nu, nu, sanāk nedaudz tāda kā taustīšanās tumsā. Protams, mums ir jābūt nodrošinātai piekļuvēji dokumentiem, bet mēs vēl nezinām, vai šis nolīgums patiešām uh, atbildīs mūsu vēlmēm. Es gribētu runāt par četriem jautājumiem. Pirmkārt, un Šarāncovs kundzei tur pilnīgi taisnība, protams, nolīgums mūsu komiteju ietekmēs visspēcīgāk. Es domāju, ka ITRE un ENVI komitejas varētu teikt to pašu, bet neapšaubām arī mēs, ja mēs runājam par sadarbība likumdošanas jomā, man nekas pret to nav, bet es domāju, sadarbība nevarētu izvērsties tik tālu, ka kaut kādas likumdošanas aktivitātes tas aizskavētu. Un tas nozīmē, ka ieteikums izvērtējums nākotnē attieksies ne tikai uz MVU, uz Eiropas Savienības iekšējo tirgu, darba ņēmēju tiesībām, nē, tas attieksies arī uz transatlantisko mm, sadarbību. Tas jau nav absolūti aplami, bet mēs nedrīkstam pieļaut to, ka nākotnē likumdošana visu laiku būs jāierobežo ex ante. Otrām kārtām Ir ļoti labi, ka Čarānsaus kundze piemin arī darba spēka mobilitāti, tas man šķiet ļoti veiksmīgi. Jāsaka, ka šī kompetence ASV nu, ja mēs runājam par ASV valdību, tas tomēr ir štatu kompetencē. Un e, līdz ar to man šķiet, ka sarunas te nebūs tik vieglas, kā tas ir e, minēts šajā atzinumā. Ja mēs runājam arī par um, valsts pasūtījumu piektajā punktā, nu tur ir tāds visai, tur ir tādi kā necaur, e, ejami necaurlaužami džungļi. Uh, ir šis Federal American Act, nu tur mums grūti būs kaut ko ietekmēt, bet īstenībā tam ir jābūt vienam no galvenajām pīlāram sarunu gaitā. Bet tas attiec tikai uz mazu daļu publiskā pasūtījuma, publiskā iepirkuma. Uh, Un tad ir vēl šie vietējie akti, tādēļ mūsu sarunu vedēju komandai vajadzētu vairāk domāt par mūsu interesēm, jo bez uh, publiskā mm, iepirkuma tirgus atvēršanas no nu, šim nolīgumam diez vai būtu milzīga jēga, un diez vai tas uh, nozīmē tādu milzīgu grūdienu mūsu. Uh, vienotajam tirgum. Jāsaka, ka ir bijušas jau uzklausīšanas un pasākumi par TTIP, un vienmēr tad mēs dokumentos eh, esam atraduši tādu lapiņu, kur ir rakstīts, ka, piemēram, Vācijā eh, eksports varētu pieaugt par 94%, un ja es to saku saviem pilsoņiem, saviem vēlētājiem, viņi saka, nu švāba kungs, jūs te runājat pilnīgi smuļķības, kā tad tas var būt, bet es saku, es jau neesmu izdomājis šos skaitļus, un ja, piemēram, uzņēmumu uzņēmums, kurā strādā 20 cilvēki, tas tirgojas uh, ar ASV, uh, tur, uh, tur ir vietēji tirzniecības apjoms 2,5 miljoni gadā tirzniecībā ar ASV, tas ir mazs uzņēmums no Švarcvaldes. Un viņi teica, ja izdotos samazināt birokrātisko slogu, tad īsnībā viņiem nebūtu pilnīgi nekādu problēmu palielināt, dubultot šo apjomu, šo apgrozījumu apjomu. Tādēļ es uh, atbalstu Šarancovs kundzi ar abām rokām. Paldies! Evelīna Gephardt. Jā, tagašan. Uh, Evelīna Gerbharde, paldies priekšsēdētājs kundze. Arī es gribēju pateikties Šarancovs kundzei par labi izstrādātu atzinumu. Domāju, ka tas mums uh, būs ļoti noderīgi arī turpmākajā darbā. Bet uh, šajā priekšlikumā tomēr neatradu visu, ko vēlējos. Mums ir jābūt skaidriem noteikumiem, jo, protams, atzinumā ir ierobežots zīmju skaits, tādēļ mēs pilnīgi visu tur nevaram pieminēt. Nu, ar to arī ir jārēķinās. visas pieminētās detaļas un elementi bija ļoti svarīgi, un Šarāncaus kundzes jums varu pilnībā piekrist, ka ir jābūt caurskatāmībai, nu nav pilnīgi nekāda iemesla, kādēļ mēs nevarētu šeit uzaicināt uz komiteju komisijas un sārunu komandas pārstāvis, lai viņas izcīncinātu, kas tad īsti tur notiek. Jo tas, ja TTIP tiks ratificēts, tā ietekme uz uh, vietējo tirgu, uz Eiropas Savienības iekšējo tirgu būs milzīga, tāpēc mēs nevaram vienkārši ļaut sevi turēt neziņā. Tagad uh, detalizētāk par atsevišķiem jautājumiem. Pirmām kārtām pakalpojumu un pakalpojumu definīcija. Šarāncovs kundzei es varu piekrīst tad, kad viņa saka, ka mums ir jāaizsargā eksistences nodrošinājums pilsoņiem, kā tas ir definēts Eiropas Savienībā. Nu, es to varu atbalstīt, bet kas tad ir šie pakalpojumi, kas nodrošina tādu eksistenci? Es nezinu, tādas uh, ļoti labi pārdomātas definīcijas šeit nav. Un mums ir jāsaprot, vai mēs gribam tādus um, baltos vai melnos sarakstus ieviest. lai varētu saprast, uz kādiem pakalpojumiem šis nolīgums attiecas un uz kādiem neatiecas. Skaidrība, caurskatāmība, tas nozīmē, ka mums ir jābūt šādai pozitīvajai, um, pozitīvajam sarakstam. Ja mēs runājam par pakalpojumiem, jāparūpējas lai definējot standartus un standartizāciju, mēs tur neuztaisītu tādu gogeli mogeli. Mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāsaka, ka pakalpojums nevar tā vispārīgi standartizēt. Tas, eh, zināmā mērā, ir saistīts ar ļoti augstu risku un eh, tas ir jautājums, par kuru mums noteikti ir jārunā. Ja mēs runājam par standartiem, ir jābūt ļoti precīzai definīcijai, un kas uh, attiecas uz uh, preču standartizāciju, tur arī nevar pieļaut nekādas neskaidrības. Es atvainojos, ka runa tik ilgi, saka Gerhards Kundze. Ja mēs runājam par pakalpojumu tirgu, kā tad uh, notiks tā at atvēršana, kā tas uh, izskatīsies? Mums vajadzētu saprast, ka tas, kas ir teikts pakalpojumu direktīvā, proti mērķa zemes princips, nedrīkst tikt eh, svītrots eh, varbūt pārskatīšanās dēļ, eh, jo tas varētu ietekmēt tirgus. Un, protams, tas nevarētu ietekmēt arī pakalpojumu kvalitāti. Ja runājam par muitu, jā, jā, tomēr tas šeit atzinumā ir pieminēts, bet varbūt uh, vajadzēja to uzsvērt vēl vairāk. Un mums vajadzētu pievērst uzmanību arī tam, kas strādājot pie TTIP, ja mēs vēlamies, lai nolīgums stātos spēkā, mums ir Jāpaturprātā arī digitālā tirgus attīstība. Mēs esam informēti, ka ir ļoti daudz lielu Amerikas uzņēmumu, kas uh, burtiski pārplūdina Eiropas tirgu, un ir uh, jāprūpēs, lai arī mūsu uzņēmumiem būtu iespējas uh, virzīties uz priekšu šajās jomās. Un runājot par sadarbību, regulējošo sadarbību. Te mums arī jārunā skaidru valodu. Mums ir joprojām jāuzstāj, lai mūsu sociālās tiesības, patērētāja aizsardzība, ekoloģija, lai tas viss paliktu mūsu rokās, lai uh, Um, nepareizi interpretējot likumus, tas netiktu apšaubīts. Tas ir jautājums, kas mums ir ļoti uzmanīgi jāaplūko. Nu, varbūt daži kolēģi teiks, ka uh, tas uz mums neatiecas, bet tā tas nav. ISTS, jeb uh, šī strīdu šķiršana starp valsti un investoriem tam uh, iekšējā tirgu būs ļoti liela nozīme, tādēļ šo jautājumu arī nedrīkstam ignorēt. Šarantovas kundzes atzinums ir ļoti labs, mēs varam to izmantot turpmākajā darbā. Un visu beidzot, Šarantovas kundze, es varu jums pilnībā piekrist ka tad, kad mēs būsim noslēguši darbu savā komitejā, tas nenozīmēs to, ka mēs varēsim atpūsties uz lauriem. Nē, mēs turpināsim regulāri sekot arī komisijas darbam, jo ir jāpieņem pareizie lēmumi, lai galu galā Eh, mēs varētu paturēt prātā arī iespēju nolīgumu noraidīt, jo mums, kā deputātiem, ir jāpieņem pareizi lēmumi. Paldies! Thank you very much, Dennis de Jong. Vai Dennis šeit ir? Kas kāds ir analogs? Paldies, priekšsēdētāji! Man ir prieks izteikties pēc Gebhardas kundzes, jo viņa secinājumi man dar gandrīz varētu tam arī pielikt punktu. Tiešām, ja nav nepieciešamie nosacījumi, tad Eiropas parlaments arī spēlēs savu lomu. Un tad arī konstatēs to, ka tad, kad Eiropai jau ir grūtības arī definēt savas, savu tirgu un savas normas, piemēram, par ģēmo, par un tam līdzīgi, uh, Eiropa nevar vienoties par kopīgām interesēm, kad Eiropā ir krīze, tad tiešām ir ļoti bīstami tagad uh, piedalīties sarunās ar partneri, kas ir ārkārtīgi veiksmīgs, efektīvs, jo tas ir federāls partneris Tālāk, kas attiec uz eh, zadzinu, pateicos referentai, bet es neredzu tagad, kāds labums ir patērētājiem no šī visa, jo arī komitejā mēs par to atbildām. Neredzu, kādus labumus gūs eh, patērētājs no eh, šī transatlantiskā tirzniecības partnerības, no šī tirgus un piekrītu arī Gekhardas kundzei. Pateiz bez 40% tirdzniecības apjoms, kas kļūst jau arī par starptautiskā normu un arī tad uh, valstīm jābūt arī atbādīgam. Šis noteikti arī ir debats, kas mums ir arī jānotur, un tas arī nodarīs kaitējumu vienlīdzīgumam jo arī jārunā tātad par šo arbitrāžu lielie uzņēmumi varēs izmantot šo starptautisko uh, tiesvedību, um, mazie uzņēmumi būs spiesti izmantot nacionālās uh, jurisdikcijas. Man gan liekas, ka tā īstenībā ir laba lieta. Tad ir vēl kāds jautājums par uh, reglamentējušo sadarbību. Uh, arī ļoti svarīgs jautājums, jo tas pārkāp politisko suverenitāti, un lēmums, ko pieņems uh, nacionālajie parlamenti, tas ir ļoti bīstami, ir jānosaka, kā notiks šī regulārā uh, sadarbība. Tālāk arī, protams, valsts pakalpojumu saglabāšana, piekļūšana arī valsts tirgumu. Esam cīnījušies par to, lai jo, uh, valsts pakalpojumi tiktu vairāk atvērti MVU, mums ir sociālie vides kritēriji, uh, un vai tas viss būs joprojām spēkā šajā eh, transatlantiskajā tiesniecības līgumā. Tas viss ļoti interesanti, tas viss ir ļoti svarīgi, par to ir jārunā. Mans secinājums ir tieši tāds pats kā Gebhards kundzei. Ja Eiropa var saglabāt būtisko proti patēriņa aizsardzība, patērēta aizsardzība, vide, veselība un tā tālāk. Ļoti labi. Ja nē, tad ir jāizdara secinājumi par šo visu parlamenta līmenī. Paldies. Ļoti daudz vēlas izteikties. Un, ja vēl kāds vēlas runāt, lūdzu piesakieties. Dan Dalton, Mark Tarabella, Nicola Danti, Maria Grappini, Eva Paunova, Catherine Styler, Marlene Mitzi, and Mylena Tros- Trozitsky. And I would like a little word at the end as well, <laughs> if I can. Es arī vēlētos beigās izteikties, lūdzu. Tātad, kungs, jā, Maklārkins um, kundze ir ēna referenta, bet viņa nevarēja ierasties, tādēļ es arī um, izsakos viņas vārdā. Teikā ir vērā pateicamies arī par ziņotājai par darbu, ļoti sarežģīts darbs. Trīs galvenie jautājumi, kāds mēs vēlamies šeit minēt. Pirmais aicinājums atcelt darba atļaujas prasības. Mēs īsti neesam pārliecināti par šo. Apvienotā karalistē šī sistēma ļoti labi darbojas. Un arī šis jautājums ļoti delikāts. Mēs tiešām negribētu, lai TTIP tagad atceltu visu šo par regulatīvo sadarbību pašlaik. Tas attiec tikai uz centrālo pārvaldību. Ļoti svarīgi, lai tas notiktu valsts līmenī. Mēs gribam arī a, pienākumu ASV, ja tam ir ietekme arī uz izniecību. Caurspīdīgums šai jomā ļoti svarīgs, un tad, protams, arī valsts iepirkums kas ir arī ļoti svarīgs aspekts pilnīgi visiem, par to jau arī runāts tad arī mēs gribam, lai tas atspogļotos visos pārvaldības līmeņos ASV, jo īpaši arī valsts un arī pašvaldības vai štatu līmenī, saprot, ka ir vairākas štati, kas nepiedalās valsts iepirkuma um, nostīmos, mēs gribam, lai tas būtu TTIP, un ASV nostīmums nav Eiropā, un ja mums būs tītip, tad būs arī vienots tirgus, līdz ar to valsts iepirkums ļoti svarīgs. Par patērētājiem visbeidzot, es uzskatu, ka tītip pie patērētājiem ir milzīgs ieguvums. Ir ārkārtīgi liels iespējas uh, atteikties, piemēram, no tarifiem, no šiem šķēršļiem, un patērētāji no tā iek tikai iegūs būs lētāks preces, lielāka izvēle. Un tas viss arī samazinās dzīves dārdzību, un es domāju, ka tas ir totāli vitāli. Tādēļ mēs varam tikai vienīgi to atbalstīt ar Belkungs. Paldies, priekšsētājs kundze, jā, vēl liels paldies, un es arī ļoti pozitīvi raugos uz šo atzinumu piekrīt iepriekšiem runātājiem. Noteikti ir jārunā par aizsardzību trīs lietas Vispirms nevajag mazināt mūsu normas. Mēs nosakām normas, kas ir relatīvi jo, spēcīgs aizsargā patērētājus, e, līdz ar to nevajadzētu tagad harmonizēt šo visu ar ASV, viņiem ir zemāks šīs normas, tādējādi arī nedemokrātiskā veidā mēs. Uh, atšķaidīsim mūsu normas, ko demokrātiski un ilgi smagi esam veidojuši. Otra lieta - valsts iepirkumi, par to jau arī vairāk kā tika runāts. Redzam, ka visi saka, jā, ir atver lielie tirgi, bet varbūt, ka mēs esam tie pasaules spēlētāji, kas visvairāk atveram savus robežus nekā citā SV ļoti protekcionistiski arī lauksaimniecībā un citās nozerēs, viņi tiešām uzvedas kā uh, lieli protekcionisti. Tas nav rupšs vārds, tā ir realitāte. Līdz ar to, jā, nevajadzētu arī tagad. Uh, pārāk iet tālu valsts iepirkumu nozerē izdējas arī, jo privātajiem noteikumiem ir liela ietekme uz šo visu. Viens piemērs iezdēs, kurā mērķis ir cīnīties pret uh, uh, ļaunprātību investīcijas jomā, stiprināt dažādas uh, normas, piemēram, Filips Norris, amerikāņu uh, cigarešu ražotājs, arī tagad uh, ievie, uh, iesūdz tiesā Urugvai un citus, jo viņi uh, ar, mm, vēlas uz tigriešu paciņām rakstīt, ka smetiešana nodara kaitējumu veselībai. Tātad mums ir ļoti efektīva tiesa sistēma, ISDS, ir deregulācijas uh, instruments, un, kas cīnīsies pret normām, kas ir panāktas demokrātiskā uh, līmenī. Lūk, ir īpaši jāpievērš uzmanība šiem uh, trim jautājumiem. Paldies! Un tagad lūdzu, Antikungs, paldies! Paldies arī referentei par uh, šo atzinumu ļoti labs sākuma punkts, lai varētu skatīt jautājumu, kas attiec ne tikai uz mūsu komiteju, bet tās ir politiskās debates, kas noteikti ir koncentrētas arī starptautisko tīrzniecību. Un arī sabiedrība pievērstam lielu uzmanību. Uzskat, ka sārunas ar ASV objektīvi ir liela iespēja lai Eiropā tādējādi arī palielinātos tirdzniecības iespējas, lai arī Eiropas tirgum būtu lielāka iespēja realizēties ASV. Nevajadzēja domāt, ka mēs esam mazais ASV brālis. Kad mēs esam piesē, sēžam pie viena saruna galda, tad jāatceras, ka mūsu tirgus ir 550 miljoni, viņu tirgus ir 300 miljoni. Uh, patērētāji. Varbūt tomēr vajadzētu eh, būt arī lepniem un ar paceltu galvu eh, ir jāpiedalās šais sarunās. Domāju, tas ir svarīgi. Tālāk ir dažādi jautājumi, protams, par kuriem ir jādomā, lai tiešām šī būtu iespēja Eiropai. Vispirms jau šajā eh, līgumā jārunā pār nodokļiem un jo īpaši jārunā par netarifa šķēršļiem un šiem relatīvo sadarbību. Un tas tiešām ir ļoti svarīgs punkts. Tad ir tirgus dalībnieki, kuri izmaksas ir lielāks par 10 procentiem, piemēram, dažās nozarēs dzērienu nozarē 70 procenti. Un es domāju, ka šeit, šajās nozarēs mēs noteikti varam arī progresēt. Šīs no, līgums ir lieliski iespēja mūsu uzņēmumiem. Es domāju, ka mums ir jāvienojas par tādu līgumu, kas uh, palielina normas, nevis pazemina. Uzskatu, ka tad, kad mēs vedam sarunas ar ASV arī par regulatīviem jautājumiem, ir daudz aspekti, kas uh, attiec arī nesvarīgiem jautājumiem, vai automašīnām jābūt zaļām vai oranžām, nezinu, vai tas ir svarīgi. Ir, uh, šķēršļi, bet ir šķēršļi, kurus var arī viegli pārvarēt, jo uzņēmumi ir lieli. Un, piemēram, auto mašīnu jomā tie ir lieli spēlētāji, un līdz ar to viņi arī pieraduši atpielāgoties. Bet, kas attiec uz maziem vidējiem uzņēmiem, viņiem nav iespējas tik viegli arī pārvērt šīs reglamentējošos šķēršļus. Pie tā jāstrādā. Un te ir arī jānosaka noteikumi, kas aizsargā pat, patērētājs abās pusēs. Visās nozarēs mums nav labāki noteikumi patērētāja aizsardzībā kā ASV. Dažkārt ASV ir nozares, kur šī aizsardzība ir lielāka, līdz ar to būtu ļoti labi. Uh, kopā izvēlēties uh, vienas vai otras puses noteikumus, kas būtu labvēlīgāki patērētājiem, un, manuprāt, tas būtu labākais risinājums. Tādējādi arī mēs varētu uzlabot uh, mūsu normas un iedvesmojoties arī no ASV. Ir arī, piemēram, eh, veselības aprūpas un fitosanitārā nozara, kur Eiropā ir tikusi tālāk, to nevar apšābīt. Tālāk ir jautājums arī par valsts pakalpojumiem, un te vēlreiz ir jāapstiprina tas, ka tas ir jāizslēdz no saruna, eh, saruna procesa, kāds ir paredzēts saruna līgumā. Tad ir vēl viens jautājums, ko vēlos uzsvērt, piemēram, ASV ir arī normas par produktu izcelsmi. Šie Eh, noteikumi ļoti saistoši. Eh, Eiropai nav eh, šādi noteikumi. Eiropas parlaments jau sniedz tur arī savu devumu. Domāju, ka pirms sarunām ar ASV Eiropai ir jāmēģina arī vienoties par advancētāko pozīciju šai jomā pār valsts iepirkumu daudz, kas jau ir pateikts. Pēdējā lieta tēma, kas arī tiek diskutēta sabiedrībā, ne tikai parlamentā, ir ISDS. Domāju, ka šis jautājums ļoti delikāts, šo strīdu um, um, izšķiršana. Mums ir jāizvairās no ierobežojumiem kas novestu valstis sarežģītā situācijā, bremzētu investīcijas. Inti komiteja arī pie tā strādā, un kā teica arī referenta, šī ir ļoti svarīgi jautājumi, delikāti, jāpievērš liela uzmanība, jāpievērš uzmanība arī nepārtraukti mūsu komitejā, jo ietekme uz iekšējo tirgu būs liela no visa šī. Lielas paldies, priekšsētā! Grapīnī kundze. Paldies, Grapīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos referentēji par uh, atzinumu un arī piekrīt Gebhards kundzes sacītajiem brīdi atpakaļ. Pievērš uzmanību dažiem aspektiem, jo ir daži neskaidri jautājumi par to, kā uh, mēs ietekmēsim visas šīs rekomendācijas, kādas nosūtām Eiropas komisijai. Mēs vēl strādām pie šī, piemēram, līdz 2025. gadām, bet beigu beigās nebūs jau nekāds garantijas par to, ka šīs garantijas tik tiešām tiks ņemts, ka šīs rekomendācijas tik tiešām ņems, tiks ņemts vērā. Runa ir par iekšēju tirgu. Mums ir jābūt pirmai violei un mūsu uh, Eh, vārdam jābūt izšķirdī, izšķirošam. Kā teica kolēģis, mums ir jābūt lepnākiem. Mūsu tirgus ir 550 miljoni, krietni lielāks par Amerikas tirgu. Viņi ir interesēti tirgoties ar mums. Uh, Līdz ar to nevaru piekrist tam, ko teica kā cits kolēģis. Jā, bet Eiropas patērētājiem jābūt vienkārši apmierinātam par šo līgumu, jo preces būs lētāks. Jā, bet ir arī jābūt kvalitatīviem produktiem un precēm. Eiropas tirgu preces ir kvalitatīvākas mūsu normas ir augstākas, neesam jāatrunājuši vēl jautājumus par izcelsmes marķējumu, labi, bet bez tam, arī bez tā mums ir ļoti labi produkti un preces. Mēs nevaram apvienoties vienkārši un teikt, ka jā, preces ir dārgas, bet neaizmirsīsim Eiropas industrijā, MVU, uh, nav īpaši pārliecināti par to, vai šis līgums nenodarīs viņam lielu kaitējumu. Uzskatu, ka īpašu uzmanību vajadzētu pievērst sarunās tam, eh, lai mē, mūs vienkārši neaizmiglo tas, kas spīd, jā, mums ir nolīgums ar ASV, tagad patērētāji būs laimīgi, jā, pievērš ļoti lielu uzmanību preču drošības kvalitātei, neaizmirsīsim Eiropas normu mērķus. Visam jāatbilst direktīva un eh, direktīva nosacījumiem. jāsasniedz mūsu mērķi. Tad ir arī jautājums par šīm tiesām. Es saprotu, ka Eiropas valsti kāds investors tādējādi varēs iesūdzēt tiesā gadījumā, ja investors nav baudījis kādas uh, privileģētas garantijas nosacījums attiecīgajā valstī. Tas ir dīvaini. Mm, mēs, kā Eiropas parlaments, eh, kas piedalīsies arī sārunās, un mums visām institūcijām jābūt ļoti piesardzīgiem cībā uz šo visu. Paldies. Panos kundze. First of all, I'd like to conclude. Paldies priekšstādātāji. Sākumā vēlētos apsveikt referenti par uh, izcīli paveikto darbu. Te ir divas mazas lietiņas, par kurām vēlētos runāt. Pirmkārt, par vīzas uh, prasībām pilsoņiem. Uh, Es domāju, ka ja mēs vēlamies izveidot kopīgu transatlantiskā tirgus telpu, tad būtu svarīgi nodrošināt vienādu piekļuvu, godīgu piekļuvi, tā lai atcelt arī ierobežojumus, kas arī kavē brīvu preču un pakalpojumu tirdzniecību, atceļot vīzas prasības pilsoņiem, uh, un uh, tām valstīm, kurām, kurās nedarbojas vīzu šis um, liberalizācijas mm, līmenis, tad tas atvieglotu tieši sadarbību starp tirzniecības partneriem. Un vēl es vēlētos izteikties par 12. un 13. punktu par MVU. Es uzskatu, ka MVU ir centrāls aspekts, centrāla loma šajās sarunās un jo īpaši uh, MVU un viņu biznesam ir jāgūst labumi no pārunām un uh, saprātīgs, jēgpilns MVU punkts ir jāiekļauj sarunās balstoties uz tirnieciskiem apsvērumiem, proti uzņēmumu vajadzībām. Tas tam vajadzētu ietvert visaptvērošu produktu platformu, kur būtu arī piemērota vadība par beztarifu bārierām starp ES un ASV, ar kurām saskarās eh, uzņēmumi abās valstīs, bet tur varētu arī eh, ietvert eh, uzraudzību un īstenošanu nolīgumam, kas varētu uh, darboties tad, ja MVU tiek aktīvi aizstāvēti un ja tiktu izveidot institucionālie mehānismi, pateicoties TTIP. Paldies! Paldies, Štaler kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Daudzi punkti jau tika pārskatīti, bet es eh, vakardien pēcpusdien arī šeit biju, bija 200 Uh, anti, mm, pret TTIP aktīvisti un daži no mana vēlēšana apgabalos Skotijā. Un tiešām ir ļoti interesanti redzēt, ka daudziem cilvēkiem, diemžēl, ir mm, nonākusi tāda nepareiza informācija, bet ir arī dažas bāžas, kas ir jākliedē, ir mm, pilsoniskajā sabiedrībā tāda neusticība un par to jāpauž nožēlu. Un Bet es domāju, ka šī, cik tālu šīs sarunas ir bijušas, vēl jau ne par ko nav galīgā vienošanās, un joprojām mums priekšā ir balta lapa. Mums, protams, tas ir jāuzrauga, un uh, mums ir jāizpauž arī savas ambīcijas un domas, tas ir svarīgi. Un, kad uzklausījām pirmo prezentāciju pirms kāda gada šajā komitejā par TTIP, uh, tā bija par vienotā tirgus izveidošanu pāri Atlantijas okeānam, un tam ir liels potenciāls, ja mums izdodas to veiksmīgi izdarīt, un mm, bija arī šajā ziņojumā par jautājums par augstu mm, patērētāju aizsardzību, par augstiem standartiem pārtikas nekaitīgumu, bet mums lietas ir jāizdara pareizi. Uh, Mm, ir jautājums par pārskatāmību, e, jā, mm, ir jānodrošina pie visiem, e, nevis tikai dažiem, dažām dalību valstīm ir arī nacionālie parlamenti, kuriem ir savs viedoklis, kur var neteikt beigās, bet nu, tas ir process un mums ir jā, jāpāraugās tā, lai, ja pārtas kundze teiktais arī tiktu ņemts vērā. Un vēl astotais punkts par standartiem, standartu un uh, normu organizācijas pirms gada arī šeit uh, bija parlamentā un viņi ir virzījusies uz priekšu, mm, sapratnes un memoranda izveidē starp mm, Amerikas un uh, ES atbildīgajām organizācijām, bet Mēs pagājušā gadā komitejā runājām par to, ka vajadzētu būt šiem standartiem, savstarpējiem Um, vienošanām, bet beig beigās tas nebija, diemžēl, iespējams. Un es domāju, jo vairāk mēs spiedienu izdarīsim, un Dita, tas ir arī jūsu ziņojumā, tas ļoti svarīgi to akcentēt un virzīt uz priekšu, jo ja mēs uh, panāksim uzticamību un augstus standārtus, tad tas būs uh, pareizais virziens 14. punktā mm, par taisnīgu tirzniecību. Es to izprotu, ka tas ir saistīts ar starptautisku attīstību, ar standār, starptautisko organizāciju standartu noteikšanu produktiem, bet es domāju, ka te varētu būt zināms sajukums un apmulsums šajā 16. punktā, un tur vajadzētu skaidrību. Es domāju, ka jāpatur dialogs atvērts, mums ir jākliedē pilsoņu bāžas, kas aizstās ar sabiedriskiem pakalpojumiem, arī STS, bet dialogs ir ļoti svarīga procesa daļa, IMKO, un es Un tiešām ceru, ka mm, izdosies uh, rosināt šīs diskusijas, virzīties, virzoties uz priekšu. Paldies, priekšsēdētāji. Marlīna Mitsī. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, daudzas lietas, kur, par kurām vēlējos runāt, jau izskanējas, vēlos apsveikt referenti, ziņojums ir ļoti labs, un mm, man jāsaka, ka ir īpaša vienošanās ar Evelīnu un Mariju. Un es domāju, ka šī vienošanās tikai nāks par labu Eiropai, MVU, pilsoņiem, patērētājiem, uzņēmējiem, ja sārunas būs atbilstīgas, un caurskatāmība šeit ir ļoti svarīga. Mums ir jāņem vērā un jāpatur Eiropas standarti un vērtības, un es esmu nedaudz nobažījušies par eiforiju, kas mm, izskanēja, ka būs e, daudz lētu produktu, ka patērētāji būs laimīgi, bet e, neaizmirsīsim, ka par to būs sava cena jāmaksā darba vietas, varbūt un uzņēmumi, kas līdz šim veiksmīgi ir šeit darbojušies Eiropā, varbūt viņiem būs jāatlaiž Mm, šie cilvēki, jo viņi nevarēs atļauties konkurēt ar šiem lētajiem produktiem no ASV. Mums ir jāatrod līdzsvars starp politisko un ekonomisko darbības jomu šai vienošanās. Un eh, tāpēc ļoti svarīgi būt modriem, jo īpaši mums IMCO. Mums eh, jāpārliecinās par to, ka nav tā, ka eh, viens, viena interesētā puse gūs labumu uz otra rēķina. Uh, Un nu, komisija īstenībā ir sākusi ietekmes novērtējumu veikt, lai paraudzītos, kā visas Eiropas Savienības ieinteresētās puses tas ietekmēs. Un uh, vai tā būs uh, tāda situācija, ka visi būs ieguvēji arī Eiropa. Es neesmu pret TTIP, gluži pretēji. Es domāju, ka mums jānodrošina, lai visas iespējas un visi izaicinājumi, kas ir un kas saistās ar tik milzīgu tirgu, tiktu ņemti vērā. Mums ir jāparūpējas par to, ka tas, ka nav tā, ka mēs izmetam bērnu ārā ar netīro ūdeni. Nu, un Eiropas Savienība, lai arī gūtu labumu no visiem punktiem, lai patērētāji darba ņēmēji MVU gūtu labumu MVU, ir šis Eiropas uh, mugurkauls. Un neaizmirsīsim to, kas, tas, kas ir mazs uh, ASV, tas nav mazs uh, Eiropas Savienībai uzņēmums. Un atcerēsimies, mēs gribam cauradzamību. Katrīna arī uzsvēra to, ka ir te tipa pretinieki, aktīvisti, varbūt viņiem ir zinām taisnība, jo viņi nav pietiekami informēti galu galā. Un 500 šo miljonu pilsoņu tiks ietekmēti, mums jābūt modriem par caur skatāmību un jābūt um, godīgumam arī ievērotam. Mailīna Transvinskī. Paldies, priekšsēdētāji. Es, uh, Dzirdēju, ka daži no jums izteicās par šo sarunu procedūru un jo īpaši saistībā ar Inte komiteju, un nu, te bija žēlabas, ka citas komitejas mm, arī skar šis nolīgums, un nu pat arī tika teikts, ka nu, pirmie, uz kuriem atsauksies uh, šis nolīgums būs pilsoņu, 500 miljoni pilsoņu, un es arī konstatēju, ka bija zināmas bāžas, kuras konstatējāt, bet redzot to, kāda ietekme būtu šajam nolīgumam un kurus uh, nu, attiecībā uz pilsoņiem, un kurus jūs pārstāvat, un kuri vairākumā tomēr iebilstam. Es domāju, ka šis priekšlikums ir tāds naivs, un jūs nemaz neizsverat eh, risku un aiz, eh, aizsardzības līmeni, kāda ir mūsu pilsoņiem, ner, kaut arī ir zināmas bāžas, kas kautrīgi tika mm, no virzītas Eiropas komisijai no INTE komitejas par to, ka būtu pazeminātas normas Mm, standarti, ka arī tiesu jomā būtu zemāks sliekšņi, nu tad es esmu ļoti skeptiska par to, kāda parlamentam būtu mm, svars pret komisiju un komisija pret ASV un ar šo mm, nolīgumu te ir tāda standartu mm, harmonizācija. Mm, it kā veikta, bet uh, mūsu, pil, uz mūsu pilsoņu rēķina, un uh, es tiešām esmu satraukta par to, ka netiek iepriekš paredzēta ietekme, kāda varētu būt uz mūsu līdzpilsoņu dzīvēm, un ar šo nolīgumu mēs te ejam ar pieri sienā. Thank you very much. Um, Nu, liels paldies! Es pat arī nedaudz komentēšu. Man tiešām ļoti patīk referentes izstrādātais teikums, jo īpaši viņas teikums par to, ka tā ir unikāla iespēja izstrādāt augsta, augstu standartu, mm, kvalitātes standartus un mm, noteikumus. Un es pat eh, varē, domāju, ka te varētu runāt par globāliem standartiem. Tā ir unikāla iespēja. Uh, nodrošināt augstus patērētāju standartus arī, ot, arī citu vietu, kur arī ir šī tiekšanās pretī augstākiem standartiem. Reizēm tas tiek veikts dažādos veidos, bet pieeja ir jābūt vienādai un tādējādi mēs tos padarītu par globāliem standartiem. Un es jums piekrītu, ka tā ir unikāla iespēja, ka ir ārkārtīgi svarīgi tā, lai mēs cenšamies uh, Mm, padarīt šo nolīgumu par tādu, um, kuru varam atbalstīt, nevis, ka mēs sakām, ka tas ir nepareizs vēl pirms uh, vedam sarunas par to. Tad runājot par ieguvumiem patērētājiem, vērtējums tam, ka mm, tiek samazinātas cenas, ir ļoti ievērojami, jo daudziem mm, cilvēkiem ir aktuālas dzīves maksas un, un ja ir iespēja samazināt uh, 20% cenas um, pārtikai, 10% um, apģērbam, mašīnām un tā tālāk. Un tad es domāju, ka gan Itala Dante un Andres sniedza um, piemērus par biznesu viņu reģionā, ka varētu būt iespējami ieguvumi no tirdzniecības, ja mēs varam samazināt uh, Mm, šo administratīvās izmaksas, atbilstības nodrošināšanas izmaksas eksportam uz ASV, tas varētu nodrošināt šīs eksporta darba vietas, kurām turklāt ir e, lielāki ienākumi. Un e, te nav runa par kuru katru darbu, bet tas ir e, um, svarīgi kvalitatīvi darbi, nu, kur ir arī augstāki ienākumi, un arī šādas darba vietas varētu tikt radītas. Un korejiešu brīvās tirdniecības nolīgums bija 15% mm, pie, pieaugums mm, tirdniecībā un 46% pieaugums eksportā uz šo tirgu. Un te var tiešām būt ieguvums, ja MVU mm, arī Eh, tiek iesaistīti un saprot to pareizi. Un mēs dzirdējām komentāru par šo mm, mazo punktu par MVU, kuram ir jādarbojas. Runājot par publisko iepirkumu, es domāju, ka būtu liederīgi ielikt FE ziņojumā mm, punktu par tirzniecības iestādei skaidru laika grafiku, kas cenšas nodrošināt arī vienlīdzīgākus spēles noteikumus Varbūt mēs varētu lūgt šādu laika grafiku un par vīzu jautājumu mums jābūt realistiskiem. Es saprotu, ka Amerikas sarunu vedēji nevarēja iekļaut vīzu jautājumu tīri šajā sarunā, bet varbūt mm, paralēlās sarunas ar Austrāliju arī varētu palīdzēt šeit, jo es domāju, ka tas būtu var, varbūt liederīgi Bija daudz interesantu komentāru, un es piekrītu, ka mums ir mm, gan bažas, gan arī vēlmes jāpauž. Un tagad atkal dodu vārdu referentai noslēguma komentāriem. Um, maybe one general. Paldies. Domāju, diskusijas pierādīja, ka TTIP Mūsu komitejai ir ļoti svarīgs temats, un e, mums ir jāturpina par to diskutēt komitejā. Nu, varbūt tādā pārdomātākā veidā uh, diskutējot uh, par katru nodaļu atsevišķi un domāju, ka daudz jautājumu, kas izskanēja, drīzāk ir adresēti komisijai, nevis man. Uh, Nu, varbūt kādi divi, trīs eh, jautājumi, ko pieminēja gandrīz visi kolēģi. Ja mēs runājam par patērētāju aizsardzību, Tas ir gan uh, delikāts jautājums, tādēļ mēs arī uh, sagatavojām uzklausīšanu par patērētāju aizsardzību. Uh, Tur būs dažādi runātāji, eksperti no eh, dažni dažādām organizācijām, un tā ir lieliski iespēja labāk apzināties, kas tad tiek likts uz spēles. Es vēlos lai šī augstā latiņa, kas ir uzstādāta patērētāja aizsardzības jomā Eiropas Savienībā, tiktu popularizēta arī ASV. Un Katrīna pareizi pateica, mums ir jāatrod eh, tādi labi pārdomāti formulējumi, lai mūsu vēstījums taptu pēc iespējas tālāk sadzirdēts, un kolēģis eh, no EKR pareizi teica, ka te ir milzīgs potenciāls kas slēpjas šādā līgumā, bet jāsaka, ka mūsu aizsardzības līmenis, nu par to sarunas nav jāved, par, tas nav diskutējams. Par publisko iepirkumu es uh, patiešām uzmanīgi ieklausījos ar Pēleskungu teiktajā. Viņš bija uh, referents tieši par šo tēmatu un, manuprāt, viņš ļoti labi paskaidroja, viņš ieskicēja situāciju Eiropā ļoti, ļoti precīzi, tāpat kā ASV. Es patiešām ar lielu prieku pieskaņošu attiecīgos formulējumus savā atzinumā, lai arī uh, publiskais iepirkums šeit būtu pietiekami labi akcentēts. Ja runājam par regulējušo sadarbību, tas ir ārkārtīgi svarīgi gan uzņēmumiem, MVU, bet es nevaru pilnībā piekrist visiem. Uh, ja mēs par kaut ko vienojamies, tad tam ir jābūt ar saistošu raksturu, bet ja mēs neatrodam vienošanos, tad mēs joprojām saglabājam autonomiju regulātoros jautājumos. Visbeidzot, es zinu, ka tagad atvēršu Pandoras lādi ISDS. Tas politiski ir visjūtīgākais jautājums, visi kolēģi par to ir informēti, un es teiktu, lai par to diskutē INTA komiteja, jo tā ir atbildīga tieši par šo jautājumu. Un mēs centīsimies ar sava atzinuma palīdzību pievērsties tiem jautājumiem, kas ir svarīgi, kas tiešā veidā skar patērētājs un uzņēmums. Es jau negribu te tagad pateikt, ka ISDS nav svarīgs uh, jautājums, bet tas tiešā veidā tomēr uz mūsu komiteju neatiecas. Tā tad eh, neizplūdīsim pārāk, mēģināsim eh, runāt tikai par to, kas ir svarīgi mūsu komitejai un kompetencēm, tās kompetencēm. Un tagad es gribētu arī jūs uzaicināt uz uzklausīšanu, ko organizēsim, un, protams, gaidīšu jūsu komentārus un uh, Ar nepacietību gaidu arī nākamo sēdu ar ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Uh, priekšsādātāji turpina. Lūdzu atzīmēt, ka Hudan kungs no komisijas nodaļas vadītājs ir ieradies. Ļoti jauki, ka jūs ieradāties. Vai jums arī ir kaut kas piemetināms? Jā. Thank you very much, and I'll be very brief because I know you have a lot to work through. Paldies, paldies, ka devāt man vārdu tikai daži komentāri par atsevišķiem punktiem. Ja runājam par caurskatāmību, gribēju tikai pievērst jūsu uzmanību jaunajiem pasākumiem, ko esam ieviesuši pēdējo astoņu mēnešu laikā. Mēs visus uh, tekstus, visus dokumentus, Eiropas priekšlikumus esam ievietoši tīmekļa vietnē, tātad ar tiem var iepazīties jebkurš, ko tas nozīmē, kādi ir mērķi, arī uh, likumdošanas teksta uzmetums, kas uh, ir piedāvāts izskatīšanai ASV partneriem, ir pieejams tīmeklī. Nu, es domāju, tas ir ļoti labi, tur arī ir tādi tehniski dokumenti līdz ar to, ja kādam ir interesi, jūs droši varat ar to iepazīties. Un ja mēs runājam par konsolidētajiem tekstiem, deputāti var tiem piekļaut, vai nu tie ir Inta komitejas uh, locekļi vai arī citi, ņemot vērā to, kurai komitejai attiecīgajā jautājumā ir jurisdikcija. Tālāk, uh, sadarbība likumdošanā Gribēju tikai uzsvērt. Daudz kolēģi jau to pieminēja, bet mēs nerunājam nekādā ziņā par standartu pazemināšanu. Šo latiņu uz leju neliksim ne mēs, ne arī uh, amerikāņi, un arī uh, regulējošās autonomijas zaudēšana šeit nav nekādā veidā domāta. Mūsu vienotais tirgus ir jāaizstāv. Mēs ceram ar TTIP noslēgšanu uzlabot tirzniecību. Tirzniecības apjoms, protams, ir paredzēta sadarbības starp regulātoriem, bet šeit ir jārunā arī par atšķirīgiem standartiem, un ja, piemēram, tie ir pārāk atšķirīgi, mēs uh, nevarēsim nogludināt visas atšķirības, bet mums ir uh, jāsamazina uh, izmaksas, ja, piemēram, ir eh, novērota standartu duplikācija. Ja runājam par MVU precizēšu. Mēs vēlamies, lai MVU būtu vienkāršāk tirgoties, investēt. Nu jā, lieliem uzņēmumiem ir vieglāk nokļūt eh, citu valstu tirgot, bet maziem uzņēmumiem tas jau ir sarežģītāk. Uh, Un arī īsumā pieskaršos ISDS ir ļoti grūti paredzēt arbitrāžu starp uh, valsti un valsti maziem uzņēmumiem, jo viņiem nav pietiekami daudz uh, resursu un tam būs arī tādas tāliešas politiskās sēkas. Par publisko iepirkumu. Tas ir ļoti svarīgi šai komitejai. Galvenais mērķis, vedot sarunas ar ASV, ir uh, garantēt uh, līdzvērtīga attieksme Eiropas uzņēmējiem, lai pret viņiem būtu tieši tāda pati attieksme kā pret ASV uzņēmumiem. To ir grūti panākt, bet mēs cīnīsimies. Un par pašu ISDS es uh, patiešām rūpīgi klausījos referentes teiktajā, un viņa teica, ka tas vairāk attiec uz INTA komiteju. Es patiešām Gribētu jums ieteikt eh, iepazīties ar mūsu ziņojumu. Tas jums noturēs, eh, no, noderēs diskusijās, proti, kā turpināt darbu pie ISDS. diskusijām jānorisinās tādā daudz, daudz um, rafinētākā veidā, lai varētu apzināties uh, ka ISDS bija iekļauts arī CETA nolīgumā un eh, Par to ir runāts arī komisijas paziņojumā, kas dienas gaismu ieraudzīja janvāra sākumā. Ja jūs iepazīsieties ar visiem šiem dokumentiem, jums būs arī vienkāršāk piedalīties eh, diskusijās. Protams, cilvēkiem ir atšķirīgi viedokļi, tas ir pašsaprotam, bet mēs cenšamies tomēr organizēt eh, tādas debates, eh, kurās visas puses ir pietiekami labi informētas. Mums ir eh, jānonāk arī pie kopīga viedokļa. ISDS ir arī uh, Eiropas kompetence saskaņā ar uh, Lisabons līgumu un cilvēkiem ir atšķirīgi viedokļi, un, protams, jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Paldies! Paldies! Paldies jums! Un kā jau teicu, mēs nedaudz iekavējām, bet, nu, šis bija pietiekami svarīgs jautājums, lai tam atvēlētu pietiekami daudz laika. Tagad Līsas Jakonsārī ziņojums sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai. Tā ir komisijas prezentācija par priekšlikumu. Sorry, I should have reminded you, but... Man vajadzēja jums atgādināt, ka grozījumi par TTIP atzinumu on Dita Šāncovas opinion. Ko sagatavojas Dita Čarāncova ir jāiesniedz līdz 25. februārim. 25. ja? Paldies!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 Okay. With apologies for just being... Es atvainojos, mēs te maināmies krēslām šorīt. Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai, ITRE komiteja ir atbildīgā komiteja, bet saskaņā ar 54. reglamenta pāntu mēs gatavojam atzinumu un komisija mūs iepazīstinās ar ziņojumu. Laipni sveicu pie mums Ņestas kungu. Un ar šo prezentāciju jūs varat iepazīties arī tīmekļa vietnē e-meeting lapā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! referents kundze, godātie parlamenta deputāti, ar lielu gandarījumu esmu pie jums ieradusies, lai e, jums pastāstītu par ISA programmu, un to ir sagatavojis e, Digit ģenerāla direktorāts. Pirmām kārtām sadarbspēja, kas tad tas īsti ir? Where the European Commission defined interoperability 2010. gadā savā paziņojumā uh, Eiropas komisija to ir definējusi sekojuši, proti, ka divas struktūras eh, var apmainīties ar jēgpilnu informāciju un arī kopā sadarboties. Izklausās jau ļoti vienkārši, bet ko tas nozīmē? Varbūt mēģināsim to ievietot kontekstā. Proti, eh, te mēs runājam par uh, publiskajām struktūrām, valsts struktūrām, kam ir jāievēro konkrēti principi. Dati tiek piedāvāti tikai vienreiz, te mēs runājam par vienas pieturas aģentūrām, kontakt iestādēm, digitāliem pakalpojumiem un tiek runāts arī par uh, notikumiem eh, cilvēku dzīvē vai uzņēmuma ekonomiskā cikla laikā. Lai garantētu sadarbspēju un eh, starp savienojums, mēs eh, nodrošinām augsts eh, līmeņu starp savienojums starp dažādām valsts struktūrām. Labajā pusē jūs attēlā varat redzēt, ka tas rezultēs labākajos lēmumos, Mm, pakalpojumi tiek sniegti ātrāk un tie ir kvalitatīvāki, mēs radām jaunas uzņēmē darbības iespējas un arī pilsoņi kļūst daudz labāk informēti, kas arī nav maz svarīgi. sadarbspēja uh, Eiropas komisijas prioritātēm ir pievienojusies kopš 1995. gada. Mēs esam vēlāk strādājuši arī pie jaunām programmām. Protams, esam jau ļoti daudz paveikuši, bet joprojām mums ir darba pilnas rokas. Ir arī programmas, kas turpina pirmo ISA projektu, lai varētu cīnīties pret jauniem izaicinājumiem sadarbspējas jomā Eiropā. ISA skvēr tika pieņemta 2014. gadā. Šā, šī jaunā ISA 2 programma, ISA kvadrātā programma seko uh, Eh, iepriekšējās programmas iemītajās pēdās, lai būtu labāka informācijas apmaiņas starp Eiropas Savienības eh, administratīvajām struktūrām, kā arī pārvaldēm un eh, pilsoņiem, kas ir netiešie labuma guvēji. Mēs esam arī paplašinājuši aptvērumu salīdzinājumā ar iekšēju, iepriekšējo programmu. Uh, ISA kvadrātā identificēs, radīs uh, sadarbspējas risinājumus uh, neierobežotā daudzumā, lai varētu arī uh, labāk palīdzēt izstrādāt Eiropas Savienības politikas un tiks paplašināts ISA aktivitātes. Bet papildus tam tas būs tāds kā risinājumu inkubātors, Eh, teiksim, risinājumi tiks eh, nobrīdzināti, sagatavoti, lai pēc tam tie varētu kalpot jau kā gatavi mm, instrumenti. Tad, kad eh, šie risinājumi varēs palīdzēt atrisināt dažādas problēmas. Esam izveidojuši vienotas pieejas programmu, uh, Tā ir papildināta ar dažādām, dažādiem operatīviem mērķiem programmu aktivitāšu ietvaros. Mēs te runājam par uzturēšanas operācijām un par uh, dažādiem uh, starpdisciplīnu sadarbējas risinājumiem, kā īsa pirmajā programmā. Also like in ISA, the assessment of the ICT IKT eh, iespējamie sarežģījumi, kas ir pieņemti Eiropas likumdošanā, jau ir identificēti, bet mēs tāpat esam mēģinājuši atpazīt eh, dažādas, eh, dažādas trūkums likumdošanā, kas aizkavē sadarbspēju starp Eiropas Savienības administratīvajām iestādēm. Un jaunums ir EI kārta, jeb dažādu uh, Mm, risinājumu iezīmēšanu tādā kā kartē. Mēs esam arī uh, atpazinājuši dažādus kopīgus standartus īsa kvadrātā. Tas ir ļoti nozīmīgs jauninājums. Tāpat ir identificēti dažādi mehānismi, kas uzlabos uh, īsa kvadrātā sadarbspējas risinājums, lai patiešām tie uh, nestu kaut kādus augļus. Uh, Programmu regulāri turpinās novērot, eh, novērošanas rezultātus varēs tāpat atrast tīmeklī, būs vidusposma un beigu posma izvērtējums, ar ko varēs iepazīties Eiropas parlaments. Mēs esam arī izveidojuši dažādu rādītāju sarakstu, lai pēc iespējas veiksmīgāk varētu izvērtēt programmas uh, pienesumu. Kādā veidā mēs varam garantēt, ka programma patiešām sniegs taustāms ieguvums, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Šeit jūs redzat um, budžeta līnijas, budžeta apjomu, Programma darbosies piecus gadus un eh, tā ir saskaņā ar DFS, jeb daudzgadu finanšu schēmu. Ir paredzēts 131 miljonus eiro, tie ir jau asignēti attiecīgajā aploksnē. Eh, budžets katru gadu sasniedz apmēram 26 miljonus eiro, tātad tas tiks tādā veidā sadalīts piecu gadu laikā. Daži vārdi par uh, politisko kontekstu. Kādēļ ISA kvadrātā ir tik svarīgi? Jāsaka, ka valsts sektors e, Eiropas tautsaimniecībā ir viens no galvenajiem spēlētājiem. Gandrīz puse no Eiropas Savienības IKP rodas valsts sektorā. Tas uh, nodarbina ceturdaļu no Eiropas Savienības pilsoņiem un publiskais uh, iepirkums. Uh, ir apmēram 19% no kopējā ESIKP. Tajā skaitā mēs runājam arī par e-iepirkumu. Mūsu ietekme uz publiskā iepirkuma procedūru nav pārāk uh, ievērojama, bet ir virkne ļoti svarīgu iniciatīvu, kas tiešā vai netiešā veidā ietekmē valsts sektoru. Uh, Mēs runājam par Eiropas Savienības iniciatīvu 2020. gadam, digitālo vienoto tirgu, digitālo programmu Eiropai, igada uh, izaugsmes pārskatu, Eiropas pusgadu, Eiropas um, pārvalžu modernizāciju, un tādēļ mums ir arī tāds politisks dzinulis veicināt sadarbspēju publiskās pārvaldes ietvaros Eiropā. Es negribu pārāk iedzināties detaļās, bet šajā pētījumā jūs varat redzēt, cik daudz laika ir iespējams ietaupīt, izmantojot elektroniskos pakalpojumus uzņēmumos un ikdienas dzīvē un pēc tam šis laika ietaupījums tiek uh, pārēķināts eh, tajā, cik daudz resursu, finanšu resursu ir iespējams ietaupīt. Piemēram, Bēļģijā, pateicoties vairāk augstākam sadarbspējas līmenim, ir iespējams uh, ietaupīt 2,347 eh, miljārdus eiro. Mēs runājam par milzīgām summām. Tas tikai tā ilustrācijai. Ja ieguvumi ir tik taustāmi, kādēļ joprojām tas viss pilnībā nav ieviests praksē, kādēļ ir tik daudz uh, dažādu šķēršļu? Tikai viens piemērs - Zviedrija. Zviedrija ir viena no valstīm, kur visbiežāk tiek izmantot IKT. 93% mājasēmniecību ir pieslēgums internetā, 72% no individiem izmanto uh, tīmekli, lai uzzinātu informāciju par valsts sektoru, lai sazinātos ar iestādēm. Uh, Bet, lai aizsūtītu, piemēram, nodokļu deklarācijas vai ko citu, lai nu, aizpildītu veidlapas internetā un pēc tam tās nosūtītu uz attiecīgiem iestādēm, šādu iespēju izmanto 1,46% pilsoņu. Tādēļ infrastruktūras uh, izbūve nav risinājums pats par sevi, jo ir arī tādi servis pakalpojumi, kas tiek izstrādāti ad hoc. Tādēļ mums ir jāplīko viss tirgus kopumā, lai mēs varētu īstenot un piedāvāt šos pakalpojumus, kas ir mm, papildināti ar sadarbspēju jau no pašas pirmās dienas. Mums ir jāizmanto holistiska pieeja, runājot par sadarbspēju Eiropā. Lūk, arī neliels attēls, kur var iepazīties ar trim dažādiem risinājumiem. Par visiem tiem būsiet dzirdējuši Europe, Solvit un IMI. E e. Nerunāšu par tiem visiem detalizē, detalizēt, bet jūs redzat, ka tie iegūst aizvien vairāku popularitāti un ISA arī uh, ar tiem visiem ir savietojama. So, final slide, uh, final words on interoperability. Pēdējie vārdi. Uh, domājam, ka ir jāizstrādā attiecīgā infrastruktūra, lai arī uh, sadarbspēja ar Eiropas administratīvajām iestādēm struktūrām būtu vienkāršāk, lai pilsoņi to varētu izmantot. Jāsaka, ka sadarbspēja neatiec tikai uz informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Uh, un administrācijām ir jāpiedāvā informācija par dažādiem datiem un Mums ir arī jāpārstruktūrē savas administrācijas un procesi, ir nepieciešami ļoti nepārprotam politiskie lēmumi, politiskā grība. Mums ir e, jābūt arī tādam vienotajam tirgum, e, kura neatraujama sastāvdaļa ir sadarbspēja jau no pašas pirmās dienas. Ir e, jāpiedāvā visaugstākā līmeņa pakalpojumu un risinājumu, un es domāju, īsa kvadrātā te nāks par labu. Paldies! Thank you for your presentation. Which... Paldies par prezentāciju. Arī pieejam mūsu mājaslapā. Es ceru, ka visi to var arī apskatīt. Un tagad vārds uh, referentei. Rekonsāri kundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Liels paldies Paldies komisijai par prezentāciju. Digitālā programma ir tagad vispopulārākais vārds, un tā ir arī komisijas prioritāte, arī dalību valstu prioritāte. Attīstība notiek ļoti strauji, un dažiem ir tiešām uh, sarežģīti arī izsakot visiem notikumiem. Uh, un visam, kas notiek fragmentētajā Eiropas digitālajā programmā, kas ir ļoti fragmentēta. Uzskatu, ka komisijas kolēģija pati arī ir uh, diezgan uh, lielajā neskaidrā situācijā, tur arī daudz kas pārklājas, taču ir jāievieš arī skaidrība. Uh, Uzskat, ka Eiropas parlaments IMCO komitejai ir uh, ideālā komiteja, lai varētu veikt koordinācijas darbu, nodrošināt to, lai šo jautājumu neuztvērtu tikai un vienīgi no tehniskā aspekta. Ļoti žēl, ka um, bija šīs cīniņš starp IMCO un ITRE komitejām. Darbā pie šī konkrētā faila ITRE un IMCO dāla atbildību un risinājums ir, manuprāt, labs. Es uh, uzskatu, ka īsa divi pēc būtības ir tehnisks, taču īsa kvadrātā, bet um, tas tikai stiprinās iekšējo tirgu. Mums ir jāsaskata potenciāls, un šeit piekrīt Eiropas komisijai. Mēs nevaram atļauties izgāzties. Esam zaudējuši daudz laika, pūliņus un nervus, cilvēku nervus. Esam arī jo, uh, pakairinājuši šajā laikā. Eh, man ir prieks par to, ka šis eh, īsa tagad ir paplašināts un arī iekļauti lietotāji, pat vārds pilsoņi tur ir minēts, tātad pilsoņu perspektīva. Nu, labāk to tā minēt garām ejot, nekā neminēt vispār. Un beig beigās jau tā vai citādi viss ietekmē pilsoņus. Pilsoņu perspektīva un arī informācija tehnoloģija kompāniju perspektīvai ir jābūt centrālai. Jāteic, ka esam tiešām zem liela laika spiediena. Šīs darbs ir jānoslēdz ātri. īsa e, viens tūlīt beigsies. Un mums ir arī jāpieturš pie šī e, striktā termiņu grafika. Jāteic, ka komisijai arī ir jāievēro demokrātijas princips, tai nevajadzētu arī pārskrietam visam ļoti ātri pāri. Mums ir nepieciešams laiks noturēt nepieciešamās diskusijas, bet jāatzīst arī, ka mums pašiem sevi ir jāvaino, jo <clears throat> šis cīnīšs ar komitejā mums arī ir maksājis laiku. Man ir jautājums komisijas pārstāvim. Jautājums par šo pamatu ideju. kur ir šī priekšlikuma uh, uh, robežas, vai tas ir tikai tāds tehnisks gājiens, vai tas ir veids, kā mobilizēt resursus specifiskām programmām, vai arī jūs komisijā redzat to, ka kaut ko uh, dziļāku, plašāku, kam būs lielāka ietekme. vai jūs varētu specifiskāk izteikties par iespējamu sadarbību starp valsts administrācijām, uzņēmumiem un pilsoņiem. Varbūt jūs detalizētāk arī lūdzu varētu paskaidrot to, kā komisija arī mobilizēs un dalīsies šajos resursos kas uh, iedvesmos jūsu uh, lēmumus. Un vēl viena lieta, kas man satrauc attiecībā uz tītī, attiecībā uz šo, tas, ka mēs atgriežamies visu laiku pie šī jautājuma, kādēļ tas tiek skatīts digit, digit. Protams, ka notiek sadarbība un ir saikne ar citām programmām, bet varbūt jūs tomēr varētu izteikties specifiskāk par šīs programmas saikni ar Connecting Europe Facility programmu, piemēram. Kurš tad beigu beigās būs galvenais atbildīgais? Tas ir ļoti sveiks. Paldies! Paunovs kundze. Thank you, Chair. First of all, I would like to... Paldies. Priekšsēdē, paldies komisijai par detalizēto prezentāciju. Paldies, Jāku Sārī, par uh, komentāriem. Paldies par šo ziņām. Paldies arī ar, uh, par sadarbību ar Boniju no ETP, ITRI komitejām. Vakar bija uzklausīšana eh, par vienoto tirgu, norādījām uz to, kā, izveidoja, kā elektroniskās sistēmas ir ļoti svārīgas, lai izveidot vienotu digitālo tirgu, un arī komisāri norādīja uz to, ka paraugu prakša apmaiņa ir ļoti būtiska šai sakarā. Viena lieta un četri punkti kā pilsoņus informē par programmas ieguvumiem. Ir uh, labi piemēri Zviedrija, bet pat Zviedrijā, kur ir uh, lielākais interneta nosegums, čet, tikai 46% pilsoņi izmanto uh, valsts Uh, iestāžu tiešsaistes pakalpojums, tad jautājums, kā palielināt pilsoņu uzņēmumu uzticību e-risinājumiem, e-pakalpojumiem no politiskā viedokļa īsa kvadrātā domāju, ka šīs programmas labi sadāts pilsoņiem un uzņēmumiem, Piekrītam arī tam, ka e-pārvaldības sistēmas efektīvs darbs ietekmē resursus un laiku, bet es nezinu, cik lielā mērā pilsoņi to vispār zina. Uzskatu, kā piedāvātais finansējums uh, īsa īstenošanai no 16. līdz 20. gadam šķiet ir 138 8 miljonu eiro jautājums komisijas pārstāvjiem. Kā jūs nodrošināsiet šo komunikāciju ar pilsoņiem, kā informēsiet par šīs programmas priekšrocībām, labumiem? Vai ir kāda um, konkrēta stratēģija, kā šo tehnisko tekstu mēs varam padarīt saprotamāku mūsu pilsoņiem tad arī domāju, ka varbūt daži no deputātiem arī būtu priecīgi, ja savas sanāksmi laikos arī tiekoties ar vēl vēlētājiem varētu arī šo, arī par šo informēt, ja būtu mums kādi konkrēti piemēri, ko mēs varētu sniegt, tad MBU Tas trūkst priekšlikumā, kaut arī tas tika pievienots uh, uh, virsrakstā, tad lai tas nāk par labu pilsoņiem un uzņēmumiem, bet specifiski es gribētu, lai tiktu izcelti MVU. Vairāk uz, uh, arī uzmanības jāpievērš arī valsts dātu atkārtotā izmantošanai, ko varētu izmantot pilsoņi un uzņēmumi tā kā MVU ir galvenie tirgus dalībnieki, kas visvairāk cietuši ekonomikas krīzes laikā. Tālāk arī izstrādājot uh, risinājums, izvērtējot šo programmu, nevajadzētu runāt par uzņēmumiem vispārīgi, bet specifiskāk. Tad es arī es esmu par to, lai arī tiktu laicīgi tad īstenots izsekotā, izsekotā komiteja, bet lai tur tik iesaistīta arī īstenošanā ir uz parlaments. Par nu, tīkla neutralitāti visbeidzot, uzskatu, ka tas ir vēl viens jautājums, kuram ir jāpievērš īpaša uzmanība, tekstāts īpaši jāizceļ. ir tīkla neutralitāte ļoti svarīga. Lūk, tas arī viss. Un ļoti pozitīvi raugos uz to, kā jādara viss, lai ātri strādātu mēs pie šīs programmas un lai noslēgtu šīs programmas izvēli līdz 2015. gada beigām. Nezaudēsim to, kas jau ir panākts, ko panākusi ISA viens. Paldies! Thank you, and I've been shadowing this, or will be shadowing. Esmu ēnu referente EKR darbā pie šī faila. Ļoti labi, ka mēs par to runājam, un tas ir tādēļ, ka mēs gribam pēc iespējas labāku valsts pakalpojumu kvalitāti, kas var operēt 21. gadsimtā. Uh, un uh, lai visu varētu digitalizēt. Lai tādējādi Eiropas pilsoņi visā Eiropā varētu izmantot arī valsts pakalpojums un arī to darīt drošā veidā. sadarbspēja ir viens no līdzekļiem, kā to nodrošināt, bet tas nav uh, pašmērķis. Mums ir jādara viss, lai digitālā komunikācija uzlabotu valsts pakalpojumu, pieejamību un kvalitāti. Tad, nu, notieko tagad digitālajā transformācijā visai Eiropā, mums ir jāpanāk labākais, un šī transformācija tiešām rada izaicinājums nacionālā līmenī, un vēl izaicinošāk tas ir Eiropas līmenī. Uh, lielākā daļa valsts pakalpojumu tiek izmantot nacionālajā līmenī, lai pilsoņi varētu arī komunicēt, izmantojot šo sadarbspējas sistēmas nacionālā līmenī. Tas ir pirmais solis. Eiropas līmenis ir tikai daļa no tā, bet tikai daļa. Es arī domāju, ka šeit vīzija ļoti svarīga, lai cilvēkiem atgādinātu, ko mēs šeit vēlamies sasniegt. Tālāk es domāju, ka būtiski ir arī tas, lai mēs koncentrētos vairāk uz lietotāju, koncentrētos uz pieprasījumu. Nevis tikai patērētāji, bet arī MBU un citi lietotāji. Mums ir jānodrošina tas, lai mūs uh, vada tieši pieprasījuma interese un lietotājs, nevis tikai jo, uh, um, koncentrēties uz ierobežot skaitu konkrētiem uh, pakalpojumiem. Lai būtu tāda platforma, kas ir pā, pēc iespējas plašāk, nevis ierobežojošāk. Tad, nu, paturot to visu prātā. Uh, tiešām žēl, ka nebija tāds vispārīgi, nebija vispārīgi ietekmes novērtējuma par šo. Nu, jūs teiksiet, jā, tas ir īsa divi, tas nav īsa viens, tas nav jauns priekšlikums, tas turpinās. Bet es tomēr domāju, ka. tāds padziļināts ietekmes novērtējums par ļaunu nebūtu nācis. kā daļa pasaules um, valsts pakalpojumu tieši nodrošināt tiek reģionālā, nacionālā līmenī. Un tad vajadzētu arī raudzīt, kur ir lielākais potenciāls, labākā parauga prakse, no kuras varam iedvesmoties. Un arī tad, protams, ar nepacietību gaidu sadarbību ar kolēģiem. Goda. Thank you, Mrs. Eh, Jakonsāri. Um, Paldies eh, Jakonsālī kundzei par to, ka viņa ir mūsu referente. Un mēs tiešām eh, ļoti ceram labi sastrādāties ar visiem ēnu referentiem, jo īpaši par tirgus iestādēm un jautājums komisijai, kā īsa kvadrātā ir uzlabojusi tirgus uzraudzību. Būtu ļoti interesanti to noskaidrot bet eh, esmu gatavs strādāt un arī sasniegt labus rezultātus. Paldies! Point, nu Jā, ļoti skaidri un īsi. Džulija vai Tersa šķiet šeit nav, vai vēl kāds vēlas izteikties? Mrs. Kalas. Kalas skundze. Um, yes, um, uh, I also think that the uh, ISA program. Es arī domāju, ka ISA programma ir svarīgs elements, lai attīstītu mm, e-administrāciju Eiropas mērogā ir svarīgi, ka tā spēlē lomu arī, lai izveidotu tiltu pār dažādiem mērķiem un risinājumiem, kādi jāatrod valstīm un e-konkurse, e um, muita un ir daži no tiem vēl svarīgs aspekts ir tas, ka e-risinājuma attīstīšana iet roku rokā ar arī sistēmas drošības nodrošināšanu. Eva Bonova jau norādīja, ka pilsoņiem ir jāuzticas sistēmai un viņiem ir jāapzinās, ka mm, viņu dati tiešsaistē atrodas lielākā drošībā nekā, ja tie ir rakstīti uz papīra. Un, uh, ir izšķiroši, ka ISA strādā savu lomu, rosinot dalību valstis piedāvāt risinājumus, lai nu, pilsoņiem būtu iespējas aizsargāt datus, jo īpaši kodēšanas un autentifikācijas mm, šo starpniecību izmantojot, ko piedāvā mūsu pašu sistēma. Tāpat es domāju, ka nu, jautājums par to, kā mēs to prezentējam publikai, ir arguments, ka tā ir vienas, viens pieturs risinājums, ka dati ir vienreiz jāsniedz, nevis vairākas reizes. Un vēl pēdējā lieta, es domāju, ka svarīgi, nu, veidojot digitālās ekosistēmas, ka ne tikai E risinājumi ir jāsāka no nulles, piemēram, Igaunijā drošība sistēma, drošības sistēma tika izveidota e-maksājumiem un e-administrācija darbojas, un, protams, uzticamība ir galvenais elements, kas mudina cilvēku sistēmu izmantot vairāk, bet tas varbūt arī ērti, ka e, izmantojot digitālos pakalpojumus var uh, izmantot eh, tiešsaisti. Liels paldies! Es nezinu, vai komisija vēl vēlas eh, komentēt. Lūdzu. Vai referente tad? Paldies, paldies par komi komentāriem. Tie ir ļoti liederīgi. Mēs vēl mm, pārbaudīsim. Uh, Nu, lietas, ko mēs varam darīt kopā, un tad jums ziņosim, bet eh, vēlētos sākt ar referentes teikto par eh, kompetenci, kas ir Eiropas mērogā, ka nepieciešams centrālais koordinācijas punkts un IMCO būtu ideālā komiteja, lai to darītu. Mēs arī mm, komisijā aktīvi strādājam, tas ir eh, jāstrādā komisijas dienestiem sadarbojoties, un pirms tam bija varbūt grūti redzēt, kurš ko dara, kā mēs koordinējam savu darbu, lai globāli ietekmētu lietas. Pašreizējā komisija mm, ir eh, šis īstais iespēju loks, jo eh, viceprezidentiem tā ir svarīga loma viņu darba kārtībā. Mums ir koordinācijas grupa, kas iesākusi jau savu darbu, un tā aptver dažādos mm, aspektus, kas attiec uz publiskā sektora modernizāciju, un mēs e, par to domājam ikdienas, un tas arī palīdzēs mm, mums, un es vēlējos to uzsvērt, jo tas ir ļoti svarīgi mūsu sadarbībā. Runājot par mijiedarbību starp īsa un seft. Īsa ir ļoti lielā mērā sagatavošanās pamats tam, kas pēc tam ir sēs, e tās nepārklājas, bet ir savstarpēji saistītas. Un um, vēl bez uh, risinājumu piedāvāšanas uh, blokos, um, īsa ietvaros, um, ir um, jāsasniedz šis brieduma līmenis, lai pēc tam nonāktu sef. Un īsa veic arī tādu satvara darbu. Ir šīs divas lietas, bet nav pārklāšanās. Mēs mm, cieši sastrādāmies ar SEF un mm, mēs e, cieši sāzināmies arī ar Connect un citiem dienestiem komisijā, kas ir iesaistīti par e, digitālo vienoto tirgu. Jā, tas ir svarīgs aspekts, savs sadarbspēja e, ir daudzu um, pasākumu mm, pamatā šajā vienā tajā digitālā tirgus ietvaros, un mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi. Par ietekmes novērtējumu. Ir tiesa, ka mēs nesam to veikuši, jo mm, mēs turpinām iepriekšējo īsa mm, programmu, bet mēs esam veikuši eksante novērtējumu, mm, lai paraudzītos, eh, kas būtu jāietver jaunajā programmā. Vairākus neformālas un formālas konsultācijas veicām, lai novērtētu, kādu saturu ietvert jaunajā programmā. Līdz ar to diezgan daudz uh, darba ir veikts, um, kas neparādās uh, oficiālā ietekmes novērtējumā, jo ietekmes novērtējumā tiek apzināta problēma un tiek meklēti risinājumi. Šeit mēs izvēlējāmies cita veida risinājumu, lai noskaidrotu, kā turpināt iepriekšējo programmu. Tāpat esam veikuši starposmā novērtējumu īsa, kas arī sniedza savu ieguldījumu īsa kvadrātā programmai. Par pašu drošību, jo par to arī bija konkrēts e, jautājums un runa. Man jāteic, ka īsa programma pati par sevi ievēro regulu 45.2001 Un tad ir arī pētījumi un vadlīnijas, kā tiks ņemta vērā datu aizsardzība un atbilstība jau no paša sākuma. Līdz ar to ir runa par es, drošību un aizsardzību jau pašā izstrādē un būs arī vadlīnijas publiskajām iestādēm, kas izmantos instrumentus par to, ka uh, parūpēties par mm, datu aizsardzības nodrošināšanu mm, jau šajos eh, formulāros, jau, mm, lai no paša sākuma ievadot informāciju. Un šīs šie pieteikumi, šīs uh, lietotnes tiks izveidotas jau dalību valstīs, bet mēs arī risināsim šīs lietas. Tagad došu vārdu kolēģim par komunikāciju aspektiem. Jā, runājot par komunikāciju, mēs vēlamies teikt, ka ir atsevišķa darbība pašreizējā programmā paredzēta proti informēt pilsoņus, administrācijas un uzņēmumus par iepriekšējo programmu, un šī darbība turpināsies arī īsa kvadrātā. Aptuveni viens miljons gadā ir paredzēts komunikācijai, tas nav daudz no budžeta, un mēs atzīstam, ka mums būtu jādara vairāk. Ir tāda šī projekta specifika, uh, Mēs runājam par sadarbspēju, ko mm, ne visi lietotāji var saprast. Mēs runājam par risinājumiem, kas, kas skar vidusposmu. Un mēs esam daudz darījuši, esam izveidojuši video, lai komunicētu ar simbolu, ar vienkārši. Uh, Un šobrīd veidojam jaunu video kopumu, kas tiks eh, izsūtīti pirms programmas beigām visām administrācijām un tiks publicēti arī un izplatīti vietējos um, plašsaziņas līdzekļos eh, medijos. Paldies kolēģiem, kas mums tagad pievienojas. Mums tagad ir pusstundas aizkavēšanās mm, pēc programmas, jo mums bija ļoti plaša diskusija par TTIP. Referente, varbūt jūs vēl varētu īsi komentēt. Paldies. Pirmkārt par eh, pašu paziņojumu, par komunikāciju. Es eh, lasīju somu avīzi un redzēju, ka bija reklāmas par uh, digitālo programmu. Nu, nebija īsti labi šīs reklāmas, bija grūti saprast. Eh, un, principā tā bija tāda reklāma, kā, kādas parasti tās ir, bet nebija reāls informācijas pilsoņiem. Es domāju, ka šis vēstījums ir jānosūta ēnu referents. Arī par to runāja, ir svarīgi informēt par šo programmu tā, lai uh, varētu uzlabot uh, publiskos pakalpojumus, mm, izmantojot uh, digitālās iespējas, bet ir svarīgi arī, lai komisija veic pētījumus. Mēs zinām, ka Eiropā ir cilvēki, kuri nemāk lasīt, mm, to pat ir uh, gana daudz, un ir cilvēki, kuri māk, kuriem ir lasīt prasme, bet viņi ir digitāli analfabēti, viņi nemāk eh, lietot šos digitālos pakalpojumus, un šie publiskie pakalpojumi, nodokļu deklarācijas, eh, reģistrēšanās skolai vai sociālo pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta internetā, un šie cilvēki to nesaprot, tad viņi var tikt marginalizēti un ir nepieciešams veikt pētījumus par šiem tematiem. Kalasas kundze runāja par datu aizsardzību. Īsa kvadrātā ietvaros, un mm, tās ir eh, Lībe komitejas kompetencē, un es esmu pārliecināta, ka Lībe komiteja pievērsīsies šiem jautājumiem 11. Mm, februārī komisijā būs debates, diskusijas ar ēnu referentiem par ziņojumu projektu. Un tam būtu jābūt gatavam līdz 3. mārtam. Lielas paldies visiem par interesantajām diskusijām. Thank you. Um, the next item on the agenda is Antonio. Nākamais darba kārtības punkts ir um, Antonio Vaita mm, ziņojums par trošu ceļu iekārtām. Antonio, vārds tev. Uh, dear, oh, excuse me. Um, queridos colegas, y en primer lugar. Kolēģi, sākumā es vēlētos vēl teikt pateicības vārdus, jo ziņojums ir ārkārtīgi tehnisks un uh, Tad tiešām ir Ivānovas kundze jāpateicās un citiem mm, jāpateicās par labo sadarbību, par eh, grozījumiem. Paldies komisijai, Žirāra kungam, Isēra Kēras kundzei, kas mums tiešām daudz palīdzēja. Tīri tehniskā līmenī, mm, pieņemot lēmumus un vēl arī interešu grupas, kas mums palīdzēja, Astrid un Sebastians no IMCO sekretariāta, mums ļoti daudz palīdzēja, kā jau es teicu, nu, par tehniskajiem jautājumiem. Ļoti bieži ir eh, dažādas iespējas, esam saņēmuši 42 grozījumus, par dažiem man bija iespēja runāt ar to iesniedzējiem, un 24. februārī bija sanāksme rānu referentiem, un es runāju arī ar citiem grozījumu iesniedzējiem, un es vēlējos pievērsties dažiem no grozījumiem, kas man likās interesanti. Decembrī es vēlētos teikt, ka tad, kad tika prezentēts šis ziņojums, bija jāpielāgo mūsu kopīgā stratēģija jaunajam likumdošanas satvaram, eh, kas attiecas uz tirgus uzraudzību, un pēc šīs sanāksmes es piedāvāju mm, referentiem Vi, ar Vikijai Fordai, Katrīnai Stīlerei un ēnu referentam par trošu ceļu iekārtām. Es vēlētos apstiprināt divus grozījumus, kas attiecas uz uh, īstenošanas aktiem. Implementing acts, kā jūs zināt, ka šie īstenošanas akti ir dažādu komiteju darbu rezultāts, bija polēmika par tiem. Uh, mm, bija diskusijas starp uh, padomi un komiteju, un mūsu juridiskais dienests mm, pauda savu rezervēto attieksmi. Tāpēc 80. un, uh, un 79. Uh, grozījumu atceļu un mm, nerunāšu par īstenošanas groz, ar īstenošanas aktiem, un ja Viki arī to apstiprinās, un tad tas parādīs arī to, ka mums ir kopīga stratēģija šajā jomā. Tad Francijas interešu grupa mums eh, ļāva ievērot, ka bija diskusijas par eh, trošu ceļu iekārtu bremžu sistēmām, te ir ekonomisks un politisks jautājums, jo pašreizējās regulas izstrāde kavē uzņēmuma attīstību un mm, te izsījā citus uzņēmumus, un es mm, domāju, ka mēs esam nonākuši pie tāda teksta, kur ir ievērota tehnoloģiju neutralitāte, un mm, kas ļauj visiem tirgus operatoriem attīstīt savas tehnoloģijas un konkurēt savā starpā. 103. grozījumu es iesniedzu kopā ar kolēģi Filips Žavens un um, Dantēna kungs iesniedza grozījumu, šķiet, ka viņi nav telpā, bet runāšu ar viņiem, lai nonāktu pie kāda risinājuma. Bet ar, protams, nosacījumu uzsvēršu to, ka tehnoloģiskās neutralitātes princips tiek nodrošināts un ievērots. Lūsija Andersone, nu referente ir gandrīz pusi no grozījumiem iesniegusi, un es viņai pateicos par to, mums bija iespēja runāt par šiem grozījumiem, un es vēlos uzsvērt nu, viņas teikto par nu, produktu interneta lapām, ka ir jāsniedz pēc iespējas vairāk informācijas patērētājiem, un tiek ieviest arī uh, Eiropas komisijas eh, atbilstības eh, certifikāta ieviešana trešajā punktā. Un eh, es vēlētos uzklausīt arī komisijas viedokli par mm, šo jautājumu, un komisija varēs par to izteikties. Un jau iepriekš paldies visiem par komentāriem, precizējumiem, mm, par grozījumiem. Es atzīmēšu jūsu teikto, lai gatavotos ēnu referentu uh, sanāksmē, kas būs 24. februārī. Paldies! Vārds Lucijai Andersonai. Thank you very much uh, to everyone who's been involved in this and to the rapporteur in particular. Paldies, gribēju pateikties mūsu referentam, viņš patiešām ir paveicis labu darbiņu. Tas nav mm, gana viegls jautājums, tur bija arī eh, daudz tehnisku jautājumu, un viņš to ir paveicis godam. Esmu viņam par to ļoti pateicīga, viņš ļoti uzmanīgi ieklausījās mūsu bažās. Viņš jau diezgan labi izklāstīja šī atzinuma būtību, bet tie grozījumi, ko mēs e, iesniedzām, attiecas arī uz piesardzības principu, uz to, kā ir izmantojami šie trošu ceļi. Īsti nezinām, ko domā komisija, un ja runājam par e, patērētāju produktu regulas tekstu, arī tas šeit īsti nav precizēts, un Antonio jau minēja arī um, atbilstīgu patērētāju aizsardzības līmeni, un uh, Mums arī ir uh, jārunā par atsaucēm uz uh, īstenojošiem tiesību aktiem un 183. grozījums, ja nemaldos, tur bija runāts par kompromisu un definīciju. Mums ļoti rūpīgi vēl ir jāiepazīstas ar visiem grozījumiem, bet, protams, ir panākts arī progress. Es nevaru tagad apsolīt, ka mēs uh, balsosim par visiem grozījumiem, neesam ar tiem vēl pietiekami labi iepazinušies, bet nu, mēs varēsim ar to vēl iepazīties turpmāko uh, nedēļu laikā pietiekami labi. Paldies! Dani, you representing Emma. Dani, jūs entas, Emmas vietā runāsiet, lūdzu. Paldies! Jā, es. Uh, Eh, runāja kolēģis vārdā, kas nevarēja kā EKR eh, koordinatora ierasties. Mēs atbalstām lielāko grozījumu skaitu. Mēs ļoti augstu vērtējam to, ko ir paveikuši ēnu referenti un eh, referents pats, lai varētu garantēt patērētā izmantojamo produktu uh, regulas atbilstību šai likumdošanai, un ir daudzi jautājumi, kas ir jau noklāti ar dalību valstu veselības un drošības regulējumu, līdz ar to šeit tādas atsaucas nav iekļautas. Jāņem vērā, ka ir arī tādas vecas iekārtas, tās ir izmantotas vienotajā tirgu. Un Daudzas šīs iekārtas eh, darbina amatieri, tās izmanto turisti un, jā, EKR principā atbalstu šo ziņojumu. Paldies. Dīta Čarancava lūdzu. Paldies, priekšstādētājs kundze, būsiet jau dzirdējusi, man ir bažas par. Uh, vairākiem jautājumiem, bet es atbalstu to, ka vēsturiskās iekārtas netiek iekļautas aptvērumā. Pirmām kārtām tirgus novērošana un uh, uh protams, ir jāgarantē, ka tas, uh, šīs likumdošanas akts uh, tiks saskaņots ar tirgus novērošanas regulu, kas stāsies spēkā vēlāk. Daži no mūsu grozījumiem, daži no iesniegtiem grozījumiem man varētu radīt problēmas. Tas ir tehnisks dokuments, kas tikai nedaudz kodificēs pamata aizsardzības normas. Tādēļ šeit ir jābūt tādai tehniski neitrālai valodai un nevajadzētu tam vērsties tikai uz individuālām dalību valstīm, individuālām ražotājiem, vai tie būtu vācieši vai francūži vai kāds cits. Un kompromisi, ja to skaits būtu pārāk liels, varētu nelabvēlīgi ietekmēt tehnoloģiju neutralitāti. Es ar uh, nepacietību gaidīšu turpmāko sadarbību ar referentu, lai galu galā iznākums nāk par labu visiem Eiropā esošajiem ražotājiem. Negastarija, paldies uh, tev par uh, lielisko darbu. Čanvānos kundze pasakās spāņu valodā. Pascal's not here. Paskāla nav zālē. Jūs bijat pēdējā runātāja? Nē, tomēr eh, vēl vien kolēģi runās. Roza. Paldies, Antonio, par lielisko darbu. Es piekrītu tam, ko piedāvā komisija. Jā, protams, tas ir ļoti svarīgi. Normas ir jāprecizē, jāpaskaidro. Vadli direktīvā tas nebija pietiekami labi detalizēti pateikts. Un ir jāpasaka, kādas procedūras ir jāievēro. Tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet vēl kas Tehnoloģijas attīstās ļoti straujiem soļiem un definējot uh, jaunu likumdošanu, mums tas ir jāpatur prātā, piemēram, pacēlāji, gondolas, kas tiek izmantotas atsevišķās sporta disciplīnās, piemēram, uh, slēpošanas kūrortos. Tātad mums jārunā par tā definīciju, kas aptvertu visa veida sporta. Uh, veidus, lai, piemēram, šos pasaulēs varētu izmantot gan turisti, gan sportisti. Mēs varam te, nevajag atsevišķi nodalīt tādus liftus, ko izmanto, piemēram, snowboardisti vai, vai slēpotāji. Jādomā par tādu plašāku aptvērumu, par lielāku cilvēku kategoriju tālāk. Ja mēs runājam par šo pacēlāju, par trošu pacēlāju konstrukcijām, es piedāvāju grozījumu, kurā saku, ka nebūs Eh, vajadzīgs pieprasīt atļaujas. Ir jāinformē vietējās iestādes par saviem nodomiem un ar informāciju būtu gana. Nevajag tur vēl visu sarežģīt un pieprasīt kaut kādas eh, vietējās atļaujas vietējās iestādēs. Antonio, vai jūs vēlties reaģēt tagad? lai varētu uh, kaut kādā veidā reaģēt uz kolēģu komentāriem. Paldies! Paldies, Lūsija! Paldies! Kā bijāt tik iecietīgi noskaņot pret 183. grozījumu, es ņemšu vērā jūs teikto un, protams, uh, nav pilnīgi nekādu šaubu, ka mēs vēl diskutēsim par citiem grozījumiem detalizētāk. vēsturiskie eh, trošu pacēlāji nav iekļauti aptvērumā. Es negribu par to vispār diskutēt. Tas pats attiecas uz liberāļu kolēģis izteikumiem. Ja runājam par tirgus novērošanu, mēs zinām, ka direktīva, kas veltīta tieši šim tematam, tagad tiek apspriesta, bet vēl ne, tas nav noticis pietiekami bieži un ir iespējama arī pielāgojuma nākotnē. Ros pieminēja tehnoloģisko neutralitāti jau pašā sākumā teicu. ka es būšu atvērts kolēģi priekšlikumiem, nu, sevišķi attiec uz franču kolēģiem. Es pateicu, kurš ir tās sarkanās līnijas, no kurām neatkāpšos. Rosa no zaļo grupas runāja par um, tādu nodalījumu, kādiem, kur, kura sporta veida piekopēji mm, izmanto konkrētas pacēlājs, vai kā viņi ir jāiekļauj šajā aptvērumā, kura veida pacēlājs tieši viņi izmanto. Un Protams, es esmu gatavs uzklausīt kolēģi priekšlikumus. Domāju, mums ir vēl te jāpieslīpē šis priekšlikums, un vēl līdz 24. datumam ir gana daudz laika. Un gribat arī dzirdēt, ko par to visu domā komisija. It sevišķi Par definīciju? Gribētu kaut ko dzirdēt no komisijas, jo tas uh, bija svarīgi arī dažiem no maniem kolēģiem. Komisijas pārstāv, vai jūs vēlaties kaut ko pateikt par definīciju? Paldies! Mēs par grozījumiem tagad varam runāt, vai tā, priekš, vai tā komisijas pārstāvs. Jā, jā, bet lakoniski lūdzu. Lakoniski labi. Some of them uh, raises some problems to us. Daži grozījumi, kas rada problēmas komisijai. Mēs runājam par uh, piesardzības principa ieviešanu, tas ir tehnisks regulējums un. Uh, piesardzības princips šeit jau ir iekļauts un varētu rasties pārpratumi runājot par normām. Ražotāji un uh, tirgus uh, uzraugi var uzdot jautājumus par uh, to, kādas saistības izriet no šī piesardzības principā, bet tas jau ir pieminēts uh, aptvērumā. Runājot par definīciju. Atbilstības dokuments. Mums šķiet, ka nevajag tur atsevišķu definīciju. ir normas, kas jau ir iekļautas pantos un arī pielikumā saskaņā ar atbilstības paziņojumu. Un šis Declaration of Conformity, jeb uh, atbilstības paziņojums, jau to visu paredz. Mēs gribētu pievērst uh, uzmanību 253. grozījumam. kur vēlamies saglabāt teksta oriģinālo versiju, jo 153. grozījums runātājs sevi izlabo. Te runāts par uh, drošības komponentiem un vēsturiskajiem trošu ceļiem. 155. tas ir jau iekļauts 41. 43. pantā, tātad 155. ir uh, liekas atsauce uz dažādām sporta iekārtām. Mēs te runājam par transporta funkcijām. Mums ir jāņem vērā jau, kas ir uh, iekļauts regulā un kas nav. Tie ir tādi vispārīgi atsauci. 173. grozījums. Sistēmas tiek izvērtētas, tās ir attiecīgi jāmarķē. 141. grozījums paplašina lēmuma aptvērumu. Tas netika pieminēts tad, kad priekšlikums tika gatavots. Te tiek domāts arī par tādām situācijām, ka, piemēram, eh, kabīnītē vai gondolā varētu izcelties ugunsgrēks šajā trošu pacēlājā. Simt astoņdesmit trešais grozījums, ko pieminēja kolēģi. 183. garantēja tehnoloģisko neutralitāti. Tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem. Un tagad, eh, laikam, tas būs viss no mūsu puses, un eh, ar prieku piedalīsimies arī turpmāk diskusijās. Paldies, paldies, turpiem priekšsēdētāji, paldies par jūsu veikumu. IMCO balsos 17. martā tā tā pati diena. Līdzīgi, nu tur pārklājas mums datumi, ja? Jā, taču. Pa pārējiem diviem mēs balsojam. Tā tad, trīs dokumenti. Mēs saprotam, ka tur uh, laika grafiks nedaudz pieklibo, bet ir daži, ja ir tādi jautājumi, kas uh, ir līdzīgi, par tiem var runāt vienotai pašā trialogā, ir sevišķi, ja tas attiecas uz tirgus uzraudzību un tā tālāk. Labi, jūs būsiet mums tā kā tāda uh, vaduguns. Nākamais darba kārtības punkts - ekonomiskās pārvaldības uh, ietvara pārskatīšana. Doktors Hinjanģis uh, pastāstīs. The rapporteur and our rapporteur. Uh, is Ildigo Galpelts, and I hand the floor straight to Ildigo. Mums ar to pastāstīs, un uh, Pērvanš Bērēs ir mūsu referente. Um, nagyon örülök, hogy bemutathatom ezt a véleménytervezetet, és annak is örülök, hogy ezt a... Paldies, priekšstādātājs kundze! Paldies, priekšsādātājs kundze. Mums jau bija pirmā apsprieda ar ēnu referentiem. Es ceru, Esmu sagatavojis atzinumu. Protams, atzinumā man nav pietiekam daudz rakstazīmu pieejams, un tagad arī man nav šausmīgi daudz laika, bet gribēju pateikt, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums. Gribēju pateikt, kādēļ esmu izvēlējusies šādu struktūru, Un uh, ka, ko īpaši esmu uzsvērusi savā atzinumā? Krīze dalību valstīs um, izraisīja atšķirīgas sekas, un cilvēki arī uz to um, <clears throat> dažādā veidā reaģēja. Dalību valstis ir atkarīgas cita no citas. Mums ir jāatrod tāds instruments, ar kuru palīdzību varētu sasniegt savus mērķus, piemēram, um, nodokļi nodokļu tautsaimniecībā. Mums ir eh, jāuzlabo savu konkurētspēju. Kā jau kolēģi būs dzirdējuši, šī nav pirmā reize, kad mēs par šo jautājumu runājam. Tādēļ gribētu lūgt visus pārdomāt labi savus grozījumus, jo nevajag eh, šajā atzinumā teikt to, kas jau reiz ir izskanējis. Par pamatu atzinumam kalpo komisijas paziņojums, eh, ar ko tā nāca klajā decembrī par eh, ekonomikas politikas eh, pārvaldi, vadību, saskaņā ar tādu Eiropas līmeņu uzraudzību un par Eiropas 2020. gada stratēģijas prioritātēm. Un otrs pīlārs ir Eirozonas stabilitātes saglabāšana un attiecīgi pasākumi. Es domāju, ka šajā atzinumā mums jārunā par labāku iekšējā tirgus funkcionalitāti, un e, tam ir arī jāpredz savu priekšlikumu. Es piedāvātu no savas puses domāt par labāku uzraudzību e, iekšējā tirgu, lai tas patiešām varētu labāk funkcionēt. Tam ir nepieciešams pietiekami pārdomāts likumdošanas satvars un ir jādomā par to, kādu iespēju uz e, vienoto tirgu ir atstājusi dalību valstīs pieņemtā politika. Ir jāveic tāda kā inventarizācija, izvērtējums, kas varētu garantēt šo Eiropas papildvērtību un tas uzlabotu situāciju kopumā. Tādēļ es lūgtu Eiropas komisiju katru gadu uh, sagatavot ziņojumu par progresu, kas ir panākts uh, iekšējā tirgū, un lūkšu kolēģis man atbalstīt. Esmu pārliecināta, ka šis uh, ekonomikas pārvaldības cikls ir uh, jāintegrē Eiropas pusgadā. instrumentu papildināšana un igadējā izvērtēšana mums palīdzēs katru gadu veikt tādu inventarizāciju, ko mēs esam panākuši, kādi trūkumi joprojām pastāv. Mums ir nepieciešama tāda laba, stabila platforma. Nu, tā mēs nevaram atteikties. Un savā atzinumā es arī runāju par demokrātisko kontroli un atskaitīšanos un grozi, savā atzinumā arī teicu, ka ar šāda veida pasākumiem un dalībvalstu spēlējamo lomu mēs varēsim ekonomikas pārvaldības sistēmu veidot caurskatāmāku, un tas attieksies arī uz iekšējo tirgu. Tādā veidā varēs labāk nojaukt pastāvošās barjeras un arī eh, četras pamatbrīvības tiks labāk īstenotas. Paldies! hozzászólását. Köszönöm. Nikola Tanti. Tanti kungs, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentei, kas mūs iepazīstināja ar ļoti labu atzinumu projektu, un mēs varam pilnībā uh, Eh, piekristam. Tagad izteiks dažus komentārus. Mums ir arī priekšlikumi, bet un tos tad pēc tam mēs arī iekļausim grozījumos. Un turpināsim sastrādāties ar referenti. Uzskatu, ka šīs diskusijas notiek ļoti svarīgā brīdī, jo tagad mēs esam tajā fāzē, kur pieņemti komisijas akti, un arī citādāk tagad skats tiek vērts arī uz ekonomisko monetāro savienību, un komisija šeit ir notikus, noteikusi trīs prioritāros mērķus paziņojumā par elastību un investīcijām, proti investīciju resursu mobilitāti, sasaistīt to ar reāli, reālo ekonomiku un uzlabot investīciju <clears throat> vidi vai apstākļus, kas veicina investīcijas. Runājot ar ekonomikas pārvaldību, mums ir jārunā par šiem mērķiem. Komisija arī pieņēmusi pirmos tiesību aktu šai sakarā savos pirmajos darba mēnešos, un tas ir arī precizēts uh, atzinu projektā. Ir izstrādājusi un prezentējusi referente ekonomiskā pārvaldība Eh, tā ir jākalpo iekšējā tirgus darbībai. Šo pēdējo gadu laikā ļoti bieži esam novēruši, novērojuši, ka ir atšķirības starp ekonomisko pārvaldību un reālo ekonomiku. Es uzskatu, ka e, komisija pirmajos darba mēnešos atkal centrā ir novietojuši šo tēmu un mums, kas esam atbildīgi arī par iekšējo tirgu mums ir arī jāsavieno ekonomiskā pārvaldība un iekšējais tirgus. No šī viedokļa tad arī mēs varam piekrist un arī atbalstām referentes priekšlikumam, atzinumā. Priekšlikums par to, ka ir Vēlreiz jāiekļauj arī igadējais ziņojums par iekšējā tirgus attīstību Eiropas ekonomiskajā ciklā specifiskās valstu rekomendācijas, kas ir saistīts konkrētajiem nozarēm. Uzskatām, ka priekšlikums lielisks to atbalstām. Sadarbības perspektīvā es vēlētos uzsvērt atsevišķus punktus. Pirmais. Investīciju plāns kā pieņēmas komisija, ir lieliski iespēja, lai varētu attīstīt iekšējo tirgu. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi minēt arī to, ka jaunajā ekonomikas pārvaldībā īpaši uzmanība ir jāpievērš iekšējā tirgus stiprināšanai. Tas ir vienīgais, kas var nodrošināt patiesu izaugsmu un konkurētspēju uh, arī mūsu um, Eiropas kontinentā. Tādēļ es arī uzskatu, ka būtu jāuzsver tas, ka investīcijas arī var palīdzēt stiprināt, veidot iekšēju tirgu. Šeit domāju, piemēram, par uh, digitālo nozari, par transporta pakalpojumu infrastruktūrām, atbalstu startup uzņēmumiem, uh, Eiropas industrijas attīstīšana. Šīs ir noteikti jomas, kur investīcijas var sniegt savu ieguldījumu, ekonomiskā pārvaldība noteikti ir tā, kas savieno reālo ekonomiku ar finanšu ekonomiku un noteikumiem. Vēl viena lieta klauzulā pār investīcijām un komisijas paziņojums arī par elastību Es šeit varētu paredzēt arī to, ka vienotais tirgus varētu saņemt investīcijas, konkrēts investīcijas no valsts budžeta atsaucoties uz komisijas elastības pasākumiem. Un tad pēdējais, ko teica arī referente, ņemot vērā Eiropā 2020 pārskatu, ļoti būtiski centrā uh, nolikt saikni starp finanšu un reālo ekonomiku, finanšu pārvaldību iekšējais tirgus. Tas nevar būt vienkārši marginalizēts Eiro 2020 stratēģijā. Tas ir viens no fundamentālākajiem pīlāriem. Un te arī mēs, kā iekšējā tirgus komiteja, arī varam sniegt savu devumu, stiprināt iekšējo tirgu. Esam jūsu rītībā, esmu referents rīcībā, citu ēnu referents rīcībā, lai meklētu arī kopsaucējus, kas uh, varētu arī uzlabot jau tā lieliski paveikto referents darbu. Arī sniegt savu ieguldījumu rieka komitejas darbā un sniegt mūsu komitejas viedokli. Paldies! Thank you, Nicola. And so I've been shadowing. Paldies. Es EKR vārdā esmu Anna referente. Vēlreiz liels paldies referentē par darbu un tas, ka izceļat tieši vienotā tirgus uh, dimensiju. Mēs šeit mēģinam atbrīvot uh, iekšējā tirgus priekšrocības. Tās ir daudz iekšējā tirgus iniciatīvas, kas var veicināt konkurētspēju, izaugsmu, nodarbinātību un sniegt dažādas ekonomiskos labumus. Mēs arī zinām to, ka Liela atšķirība ir starp uh, iniciatīvu un tās īstenošanu. Mērķis, kā saprotu, es un referente, raudzīt vai gadu pārskatot ekonomisko pārvaldību, vai mēs arī varam pārskatīt arī iekšējā tirgus pārvaldību. Un nu, tad jāatceras, ka šeit mēs runājam par um, <clears throat> tirgus dalībniekiem, paturētājiem. Ekonomiskā pārvalde bieži vien arī ir uh, tieši uh, valsts <clears throat> tēriņi, valsts pārvaldība. Mēs mēģinam saprast, uh, kā nacionālās iniciatīvas ir īstenotas vai tieši nav īstenotas šajā sakarā. Tad, piemēram, pakalpojumu direktīva viens piemērs 2012. gads ja varētu palielināt par uh, vienu procentu IKP palielinājumu. Un kādēļ arī tas netika pilnībā īstenots kā daļa no ekonomiskās pārvaldības sistēmas. Man liekas, ka šāds darbs ir pilnīgi jēgpilns. Es vēlētos uh, koncentrēties uz īstenošanas daļu, jo tā ir tā daļa, kur dalība valstis var sasniegt rezultātus, un mēs arī sagaidām šos rezultātus, ja viņi vēlas piedalīties iekšējā tirgu, pieņemam līdztiesību aktus, tad sagaidām rezultātus. Ja nav rezultāti, jāsaprot, kāpēc nav rezultāti, un tā tālāk. Sestais punkts jūsu ziņojumā Es to sauktu pār vienotā tirgus īstenošanas ikgadējo ziņojumu, nevis par integrāciju. Tas ir nedaudz nu, citādāk, ir jāsaprot, mēs gribam jādod, kādēļ, esat, kādēļ nesat kaut ko īstenojuši. Īstenošana ir atslēgvārds arī komisijas darba programmā. Pavisam īsi, ceturtais punkts referente ļoti entuziasma pilna apliecina, ka ekonomikas pārvaldībai jābūt partnerībā starp nacionālajām valdībām, Eiropas Savienības institūcijām. Tāpat mums arī ir šis viss jānodrošina nacionāla līmenī, tātad ekonomiskā pārvaldība Varbūt te jābūt nedaudz piesardzīgiem, lai konsultējoties. Mēs neesam pārāk investori intereses. Rekomendācijām ir jābūt neatkarīgām nodrošināt taisnīgumu. Varbūt te kāds formulējums ir nedaudz jāpiepulē, jā, konsultācijām, bet nezaudēsim um, neatkarību. Izstrādāt rekomendācijas lūgt, tie ir mm, tās mans galvenās idejas. <clears throat> Un arī sagaidu sadarbību pie šī ziņojuma. Paldies! Un pēdējā, lai tur es no Alde. Paldies! Paldies referentē par lielisko darbu pie šī ziņa atzinuma. Piekrītam visi tām, ka iekšējais tirgus ir Eiropas Savienības mugurkauls un ka tas ir galvenais motors arī izaugsmēji. To minēja arī priekšstādā, to minēja referente. Tādēļ ļoti svarīgi redzēt, lai ekonomiskā pārvaldība darbotos roku rokā ar iekšējo tirgu Inko atzinums, domāju, sniegs ļoti vērtīgu ieguldījumu arī ekonziņojumu izstrādē un nodaļātības komitejas. Atzinums sārsniegs savu devumu kopējā bildē. Tad arī vēlos uzsvērt atsevišķus punktus, kas ir saistīti ar atzinumu projektu īpaši izcelšu to, kā domāju, ka mums ir jāpaliek uz reformu ceļa. Es uzklausīju kolēģis, kas eh, teica, ka viņi varētu paredzēt ekonomiskā pārvaldībā vairāk elastību, bet es mm, to tā neredzu. Mēs nevaram tagad um, atlaist grožas reformas, strādā deficīts samazinās, uh, Un Eiropa pamazām, pamazām, bet efektīvi rāpjas ārā no krīzes. Ir jānodrošina lielākā atbilstība valsts specifiskajām rekomendācijām. Ekonomiskajā pārvaldībā nebūs jēgas, ja <clears throat> dalība valsts neievēros komisija rekomendācijas. Tas, kā labāk nodrošināt šo atbilstību, varētu palielināt arī to, ka tiek iesaistīti vairāk Nacionālajā parlamenta rekomendāciju īstenošanā. Vēl viens priekšlikums būtu saistīt Junkera investīcijas plānu izmantošanu ar šo atbilstību dažiem rekomendācijām. Rekomendācijām, ko izstrādā komisija, zinu, ka tas varbūt ir diezgan pretrunīgi, varētu raisīt dažādas reakcijas, bet, domāju, nu, būtu efektīvi. Uzskatu, ka ir jābūt arī spēcīgākām atsaucēm uz MVU nozīmīgumu. Viņi ir lielākais potenciāls izaugsmē nodarbinātībai iekšējā tirgū. Mums tādējādi ir vairāk uz uh, šo potenciālu jākoncentrējas. Tad koncentrēsimies arī uz tām jomām, kur būs vislielākais vislielākā pievienotā vērtība. Digitālais tirgus ir absolūta prioritāte. Un arī iepriekš jau bija labas diskusijas par šo. Nu, lūk, tādi būs mani komentāri, arī sagaidu sadarbību ar referenti pie šī atzinuma. Paldies liels! And Dennis is not here today, but is the GUE shadow. Pascal. Lūdzu. Goevada. Pavisam īsi, paldies priekšsēdētāji. Jo laiks iet uz priekšu, vēlos pateikties referentei par uh, uh, ieguldīto darbu, par to, ka uzstājat uz to, ka nepieciešama iekļaujošāka pieeja, iesaistīt visas uh, interesētās puses, arī ar parlamentu. Uh, Mēs varam pilnībā jums piekrist un varam šo eh, pieeju atbalstīt. Pēc būtības es domāju, ka tagad eh, nerunāsim detalizēti. Es arī strādāju pie šī jautājuma AFCO. Esmu man referents. Esmu par to jau arī runājis, par parlamentu iesaisti, parlament, nacionālo parlamentu iesaisti aktuāli jautājumi, un man ir viens tāds principiāls jautājums priekšējo tirgu pārvaldību. Man ir iespējas, ka Eiropa tagad uh, kļūst par tādu lielu grāmatvedi. Un šai grāmatvedības loģikā mēs īsti neņemam vērā vidus un ilgtermiņu, tiekšējo tirgu, ko mēģinās darīt komiteja un arī parlaments kopumā, runājot arī par valsts iepirkumu, iekļaujot sociālos vidus kritērijus Tie ir līdzsvari jautājumi. Eiropas Savienība nevar strādāt, darboties, ja tā zaudē šo līdzsvaru. Ilgtermiņa vajadzības un īstermiņa vajadzības saistītas vairāk ar parādu, mazināšanu, deficītu un tā tālāk. Es nezinu, vai tas ir eh, tas, kas um, no, nostāda mūs tādās pretējās nometnēs, bet es domāju, ka tas noteikti ir diskutējums jautājums lai mēs vienkārši neieslīdam tādā vien tehniskā grāmatvedības Eiropā, bet lai iekļaujam arī vidus un ilgtermiņa vajadzības. Nu, lūk, es nedomāju, ka tagad mēs par to runāsim un es šajā komitejā paldies. Thank you. Do we have any other... Paldies, vai vēl kāds runās, vai arī došu atkal vārdu referentam. Lūdzu, tad referents. Köszönöm a mm, kollégáknak az észrevételét és a e, javaslatait. Paldies, e, kolēģi, par šiem komentāriem, par jūsu izteikumiem. Es priecājos, ka mm, tik daudz tēmu bija un mm, man ir tikai viena lapuse un nu, es nevaru runāt par visām tēmām, un tāpēc ļoti labi, ka jūs varējāt uh, pilnveidot uh, manu nostāju šajā atzinumā. Protams, pārvaldībai būtu jābūt saistītai ar mm, dalību valstu rekomendācijām un nepieciešama arī uzraudzība. Es pilnībā piekrītu tam, ka investīciju plāns ir mm, jāstimulē Nu, un uzskatu arī tāpat kā priekšsēdētāja, ka mums ir jākoncentrējas uz priekšlikumu izvērtējumu. Bija jau vadlīnijas par šo tematu. Jājautā, vai tās tika piemērotas vai nē, un ja nē, Un tad eh, kādi bija iemesli tam, kāpēc eh, gadu vadlīnijas netika ieviestas, vai tas bija saistībā ar IKP indikācijām, nu, jāraugās, kas nav ticis veikts. Eiropas institūcijām un dalību valstīm ir jāstrādā kopā ar uh, kopā kā partneriem, nevis tādā spie, piespiedu kārtā. Ir jābūt konsultācijām, konsultācijām jābūt caurredzamām, pārskatāmām. Un ir jāveic ieteikumi katrai valstī konkrēti. Un tieši šādā sadarbības garā Eiropas parlaments un nacionālie parlamenti spēlē ļoti svarīgu lomu jo īpaši īstenojot demokrātisko kontroli. Udo kundze, es jums piekrītu. MVU ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai. Tas, tie ir tāds ekonomikas mugurkauls un uh, un tie mums ļauj nodrošināt izaugsmi un darba vietas. Diemžēl valstu rekomendāciju ievērošanai ir ļoti zems līmenis, un te ir tikai 10% šī atbilstība rekomendācijām, jo dalību valstis nepieņem šīs rekomendācijas jeb ieteikumus, un mums tad ir jāparedz uh, tādas rekomendācijas, kas ļauj sasniegt mūsu mērķus un kas arī var tikt ieviestas. Visiem iesaistītajiem ir jāuzņemas atbildība gan komisijai, gan arī dalību valstīm, mm, kas attiecas uz šo rekomendāciju ieviešanu. Ja dalību valstis nevēlas piemērot šīs rekomendācijas, tad ir jāatrod alternatīva priekšlikuma, bet uh, MVU nozīme ir centrāla un uh, iekšējais digitālais tirgus arī ir ārkārtīgi svarīgs. To vajadzētu pieminēt un um, es uh, nedaudz varbūt uh, nedaudz ierobežošu savu atzinumu salīdzinājumā ar iepriekšējo, bet nu jūs varat ar to iepazīties, esmu atvērta diskusijai un Paskal tev ir pilnīgi taisnība, iekšējais tirgus Mm, tā ieviešana nevar kalpot tikai īstermiņa mērķiem. Ir jādomā plašāk, ir jādomā ilgtermiņā, ir jāsaglabā līdzsvars. Mums ir jāiesaista mm, eh, visi tie, kuriem ir pozitīvi priekšlikumi, bet vēlreiz mm, nevajadzētu tai būt tādai sadarbībai piespiedu kārtā. Sadarbībai jābūt brīvprātīgai un apusējai un, un savstarpējai. Es centos būt pēc iespējas izsmeļošāka. Protams, varat iesūtīt man savus grozījumus, un es ceru, ka atzinums gūs lielu vairākumu. Liels paldies! Tad grozījuma iesniegšanas termiņš 11. februāris, pulksten 12. Vēlreiz paldies par jūsu darbu pie šī temata. Ar to tad noslēdzam. Darba kārtība tik viena lieta komisija prasīja, vai varētu svinēt desmit eh, gadu jubilēju patērētāju centram un eh, noturēt šīs svinības parlamentā, bet, nu, te ir jāprecizē arī jautājums par jauniem drošības pasākumiem parlamentā un kad mēs eh, zināsim par to vairāk, tad jūs informēsim. Jā, tā kā ir jāskatās uz šo protokolu, organizējot notikumus. Liels paldies jums visiem vēlreiz!